Right, good, good morning. Labrīt visiem. Es zinu, ka ir ļoti agrs rīts un mēs agri sākam darbu, bet uh, mums vajadzētu sākt, jo pretējā gadījumā mums beigsies laiks. I make it four minutes past nine, but of course, as you all know, we haven't got a Tagad ir 5 pāri 9, bet, kā jūs zināt, mums nav vienots Eiropas laiks šajā parlamentā, un uz šiem pulksteņiem rādās 9 pulkstens, uh, un šie pulksteņi laikam ir uh, uh vēlāki. Mums tagad ir stundas izklausīšana ar Stīvenu Majoru. Monetāriem dialoga principam mēs sakosim šajās diskusijās. Būs viena minūte, lai uzdotu jautājumu un 3,5 minūtes atbildēji dosim kandidātam, lai mēs varētu ievērot šos te 5 minūšu laika blokus. Lūdzu deputātiem uzdot vienu jautājumu. Ja jūs uzdosiet vairākus jautājumus, tad eh, es eh, sagaidīšu atbildi tikai tādā saprātīgā apmērā. Tātad eh, jūs nesaņemsiet atbildes uz visiem jautājumiem, tad droši vien. Uh, Pirmkārt, dosim vārdu Stevenam Majoram 5 minūtes, lai viņš varētu izteikt uh, savus sievietu piezīmes, un tad uh, pievērsīsimies jautājumiem un atbildēm. Atgādināšu, ka viņš ir izvēlētais kandidāts priekšsēdētāja amatam vērtspapīra un tirgus iestādē. Stīven, lūdzu, jums vārds. Thank you. Uh, paldies, priekšsādātājs Kunz, par šo ievadu, un paldies uh, ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputātiem par šo doto iespēju šodien uh, runāt par ESMA. ESMA izveide un jaunā Eiropas uzraudzības struktūra ir viens no pozitīviem rezultātiem šai finanšu krīzei. Mēs esam uh, iemācījušies uh, ka Eiropas risinājums ir nepieciešams, lai efektīvi veikt uzraudzību. Uzraudzība tikai nacionālā līmenī vienkārši nedarbojas. Eiropas parlaments spēlēja izšķirīgi svarīgu lomu šī jaunā uzraudzības ietvara izveidē Eiropas Savienībā. Un ESMA iestādēji tagad ir jāveic savu pienākumu un ir eh, liels cerības uz to liktas. Uh, Jau no paša sākuma mums ir jābūt gataviem uh, rīkoties ārkārtas situācijas, ja tas ir nepieciešams. Raugoties uz esma regulu un mandātu, tas ir plašs mandāts, bet šeit savā ievadrunā gribētu uzsvērt piecas prioritātes. Pirmkārt, jāuz. Uh, jāveido uh, efektīva cerā uzraudzība, uh, Un esmā loma šeit uh, uh, būs jāuzrauk, kā kredītreitinga aģentūra strādā un jāuzstāda būs prasība attiecībā uz šīm aģentūrām. Un ja šeit uh, netiks izpildīt šīs prasības, tad esmē būs jārīkojas. Otra prioritāte būs patērētāja aizsardzība un pievēršanās arī mazumtirdzniecības, tātad privātiem investoriem. Uh, finanšu patērētāji ir pārāk augstu cenu maksājuši par zināmiem pakalpojumiem un um, precēm. Tātad esmai šeit būs jāvienkāršo sistēmu un jāveicina caurskatāmība. Mēs varētu sākt ar uh, brīdinājumiem par uh, bīstamiem produktiem un varētu arī zināms produkts aizliegt. Trešā prioritāte - veicināt stabilitāti. ESMA nav tāda atrauta in institūcija, bet tā būs lielāka ietvara daļa. Mums būs jāsadarbojas ar citām banku un apdrošināšanas iestādēm un arī ar sistēmisko risku padomi. Būs uh, jārīkojas, ja tiks uh, lūgts mums rīkoties. Ceturtā prioritāte būs vienota noteikuma, proti augsti tehniskie standarti, kas tiek laicīgi izpildīti. Un piektā prioritāte uh, vienlīdzīgi spēles noteikumi uzraudzībā. Rekultārās kompetences um, ir viens no iemesliem šai krīzei, uh, tā netika ievērot, un uh, esmai būs jārīkojas, ja tiek pārkāpt kopienas likumdošana. Šīs priecas prioritātes būs galvenie punkti esmas rīcības programmā turpmākajos gados. Uh, ir jau Cīzer paveic labu darbu uh, pēdējos gados, bet uh, tas būs tāds, uh, tādas izmaiņas pārēja uz citu veidu darbību, gan organizācijas mēroga ziņā, gan kvalitātē. Un tagad noslēguma piezīmes. Pēdējos gados man ir bijusi iespēja vadīt divas regulārās organizācijas un veicināt arī to attīstību. Uh, Viena ir AFM, Nīderlandes uh, vērtspapīru komiteja un vēl viena organizācija. Un viena no uh, būtiskākajām mācībām, ko esmu guvis, uh, ir tas, ka neatkarība ir ļoti svarīga regulātoram. Neatkarība būs arī ļoti svarīga manā darbībā kā ESMA direktoram. Mums ir jāveicina Eiropas Savienības finanšu tirgus efektivitāte un stabilitāte. Eiropas Savienības finanšu tirgus stabilitāte un uh, uh tad būs galvenais vadprincips mūsu lēmumiem. Vispēcot, mana atbildība pret Eiropas padomi un Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments, kā jau tika teikts agrāk, ir um, bijis ļoti būtisks, lai mēs nonāktu līdz šim ietveram, līdz šim posmam. Esmu pārliecināts arī, ka uh, Eiropas parlaments spēlēs būtisku lomu arī tālākajā ESMA attīstībā. Un tāpēc uh, gribētu uh, skaidri teikt, ka es kā direktors, kā priekšsēdētājs aktīvi meklēšu dialogu ar Eiropas parlamentu. Lielas paldies un gaidu jūs jautājumus. Paldies! Tas ir ļoti labs sākums. 15 uh, sekundes ietaupījām. Pirmais jautājums Žans Balsgozes, Tautas partijas vārdā. Lūdzu, Žanpauli. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, uzklausot eh, jauno priekšsēdētāju kandidātu, var sacīt, ka jūsu vārdi bija ļoti patīkami un simpātiski Eiropas parlamentiem, kurš, kā jūs sacījāt, ir daudz darījis, la, lai panāktu Eiropas uzraudzību. Eh, viss jūs sacītais man likās ļoti noderīgi. Taču es gribu atklāt sacīt, ka mēs vairāk šeit šaubāmies par iespēju esmai īstenot kompetences, eh, kas piešķirtas ar regulējumu. Apstākļi, kādos notiek atlase, eh, hierarhijas izvēle, padara situāciju tādu, ka mēs ehm, baidāmies, ka nav atšķirības starp Cizāru un esmu un nav e, attiecīgas konversijas. Mums ir lielas šaubas šajā jautājumā, un varbūt jūs varētu paskaidrot, kas, kā mēs varētu šīs šaubas kliedēt. Uh, well, thank you for it. Paldies. Paldies, ka devāt man iespēju uh, pievērsties atšķirībām starp iepriekšējo situāciju, kad bija Cīzar, un tagad jauno situāciju ar esmu. Gribētu uzsvērt, ka būtisks izmaiņas būs kompetencēs, kas tiks sniegtas uh, ESMA regulā. Piemēram, ka kredītreitinga aģentūras būs zem tiešas ESMAS uzraudzības. Tas būs pilnīgi būtiskas izmaiņas. Izaram šeit nekādas lomas nebija tieši uzraugot kādu organizāciju. Tātad tas ir viens piemērs, kā būtiski mainīsies esmu pilnvars. Arī citās jomās būs uh, lielāks pilnvaras, piemēram, standartu noteikšanā, protams, sadarbojoties ar Eiropas komisiju un arī Eiropas parlamentam šeit būs zinām loma spēlējama. Arī spēja rīkoties, um, regulējot konkurenci. Tātad runājot par pilnvarām, šeit ir ļoti būtiska atšķirība no iepriekšējās situācijas, un šajā izpratnē tā nebūs tāda pakāpeniska pārēja, bet tāda uh, ļoti būtiska, būtisks izmaiņas runājot arī par organizāciju uh, izmēru un resursiem, kas tam ir pieejams. Uh, tie bija 40-50 cilvēki, un uh, turpmākos gados tas pieaugs līdz 100 cilvēkiem. Tātad pilnīgi cita veida organizācija. Un es personīgi, kā pilna laika priekšsēdētājs, līdz šim mums Sīzār bija um, tādi uh, Uh, priekšsādātāju uz laiku, tātad runājot par pilnvarām, resursiem un vadību, es domāju, ka ESMA būs pilnīgi atšķirīga organizācija. Ar to es negribu teikt, ka būs vienkārši izveidot šo jaunu organizāciju, bet uh, runājot par resursiem, ja es kā priekšsēdētājs eh, redzēšu, ka ir problēmas ar resursiem, tad es par to runāšu un skaidri runāšu. Thank you very much. Paldies. Nākamajam vārds Udo. Udo Bulmanam no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies, sirsnīgi sveicu jūs šeit eh, komitejā. Uh, Arī no mūsu puses sveicu jūs, Major kungs. Jūs sapratīsiet, ka šī komiteja un šis parlaments uh, īpaši lepojas ar to, ka mēs panācām tādu ambiciozu likumdošanu par finanšu uzraudzību. Protams, ka šīs jaunās uh, iestādes uh, priekškolā mēs vēlamies redzēt cilvēkus, kas mm, turpinās strādāt šajā garā. Uh, un īstenos tādu ambiciozu uzraudzības politiku. Un tāpēc jautājums, lai labāk iepazītos, iedomājieties, mēs varētu pagriezt laiku atpakaļ, pirms trim vai četriem gadiem mums jau būtu šīs esma kompetences, pilnvaras, kādā veidā jūs tās būtu, bij, būtu izmantojis, kādos konkrētos gadījumos, eh, kur mums ir zināmi, jūs zināt, ka ir šie te visi Eh, brīdinātāji, kas saka, ka nevajag pārāk ambiciozi eh, reglamentēt un regulējumu noteikt. Kā jūs būtu rīkojies un ko mēs varam sagaidīt no jums nākotnē? Well, we, it's, it's difficult. ir, protams, sarežģīti pagriezt laiku atpakaļ un iedomāties, kas būtu noticis, ja ESMA būtu pastāvējusi jau pirms krīzes. Uh, Un es uh, saprotu, ka tas ir uh, jūsu jautājums, kāds būtu, uh, vai kaut kas bijis, mā, būtu mainījies, ja esmu būtu jau laicīgāk izveidota. Es gribētu teikt, ka regulātora uzraudzība nesniedz nekādas garantijas. Ekonomikā būs lejupslīdes periodi, uh, būs periodi, kad finanšu tirgi neaugs, pat ja ir uzraudzība. Bet gribētu uzsvērt, ka tā situācija, kurā mēs atrodamies tagad, to neviens negaidīja tādā veidā. Kas būtu noticis, ja esma būtu izveidota uh, agrāk? Es domāju, ka tas būtu būtiski samazinājis uh, risku iekļūt šādā situācijā, kādā mēs tagad atrodamies. Un man toreiz būtu tiešām bijis prieks, ja uh, Mm, būtu bijuši šāds pilnvars, kāds tagad ir ESMAI. Kā jau iepriekš teicu, kredītreitinga aģentūras eh, ir spēlējuši ļoti problemātisku lomu šajā krīzē, ir bijušas problēmas ar viņu reitingu kvalitāti, un ja agrāk mēs varētu kontrolēt šīs eh, aģentūras labāk, tad varbūt tas būtu novēc pie labākiem reitingiem regulātoru kompetences. Nīderlandē esmu šādas kompetences pildījis. Nīderlandē mēs varam eh, produktu piedāvātājiem teikt, ka eh, šo produktu viņš nedrīkst piedāvāt, jo tas neatbilst eh, caurskatāmības nosacījumiem, bet pēc pāris nedēļām šis pats produkts tiktu apstiprināts kādā citā Eiropas valstī. Uh, un tiktu piedāvāts visā Eiropā. Tā varēja gadīties. Tātad um, šīs kompetences netika pienācīgi izmantotas, un tagad esmē būs iespēja to darīt. Mums nebija pietiekama caurskatāmība šajā te jomā, runājot par uh, uh, atvasināto finanšu instrumentu tirgu. Tas bija viens no iemesliem krīzei. Tātad vēlreiz gribu uzsvērt, ka uh, regulātora darbība nevar dot simtprocentīgas garantijas, uh, bet uzraudzība tikai nacionālā līmenī bez Eiropas komponentu, jo mēs zinām, ka šie tirgi ir Eiropas mēroga tirgi. Uh, tā ir sistēma, kas nedarbosies, tāpēc mums ir vajadzīgs šis Eiropas līmenis. Un tāpēc gribētu teikt, ka ja esma būtu pastāvējusi agrāk, tad mums uh, būtu uh, daudz mazāks risks kā tagad. Bet, protams, Eiropa ir arī daļa no visas pasaules, liela daļa problēma nāk no citām pasaules daļām, bet uh, tās risks, ka mēs nonāktu šādā situācijā, būtu bijis daudz mazāks. Paldies! Tie, kas nebija šeit sākumā, gribu atgādināt, ka mēs paredzam vienu minūtu jautājumam un trīs ar pus minūtes uh, atbildēji. Nākamā Silvija Gulārda, Alde vārdā, lūdzu. Jū, Paldies, uh, sveicu jūs šeit. Uh, mūsu kolēģi jau uzsver, kā mēs šeit aktīvi strādājam, lai izveidot šīs ies, iestādes Delarozieru ziņojumā. Man ir eh, viens konkrēts jautājums. Jūs nākat no valsts, kas eh, ir ļoti par iekšējo tirgu. Eh, šeit mēs centāmies panākt tādu līmeni, ļoti augstu līmeni regulējumā. Euh, Finansi. Si un état membre... Ja kāda dalība valsts ļaunprātīgā veidā izmanto drošības klauzulu, kuru padomu gribēja ieviest tekstā, ko jūs darīsiet? Un tas var notikt. Well, I would like to express. Es gribētu teikt, ka. Es saprotu šo te drošības klauzulu attiecībā uz uh, regulātora iejaukšanās fiskālo ietekmi. Pirmkārt, tas uh, attieksies tikai uz banku jomu, jo tajā mēs redzam, ka tiek izmantot nodokļu maksātāju naudu, lai glābtu finanšu institūcijas. Uh, Tātad eh, tas varētu notikt, eh, jo īpaši banku jomā. Runājot par esma jomu, gribētu teikt, ka es šo klauzulu saprotu tādējādi, ka regulātors esma nevar lemt par uh, nodokļu maksātāju naudas izmantošanu šādām iestādēm. Protams, tas var ietekmēt nodokļus, bet ilgtermiņā regulātori ir paredzēti, lai eh, nodrošinātu tirgu uzplaukumu un nevis, lai apspiestu eh, finanšu tirgu attīstību. Regulātoru uzdevums ir nodrošināt, eh, lai tirgi būtu, lai tai darbotos veiksmīgi. Tātad mums ir uh, regulātoru pilnvaras, lai nodrošinātu, ka Uh, finanšu tirgi veiksmīgi darbojas, un tas paplašina nodokļu, nodokļu ieņēmumu bāzi. Tātad, kā es interpretēju šo klauzulu, jebkurš lēmums, uh, kurā mēs nedotu licenci un uh, sakām, ka tur ir fiskāla ietekme, to es neuzskatu par drošības klauzulas izmantošanu. Paldies. Mm, uh, thank you very much. Uh, next on... Paldies. Un nākošais uh, uh, no zaļajiem ir Svens Gigons. Hello, sorry for being late. Atvainojiet, ka mazliet nokavēju sēdi sākumu. Es biju iesprūdis uz ielām. Pēc garām sarunām ar padomu parlaments piekrīta trim uzraudzības aģentūrām aģentūrām vai iestādēm dot tiesības uh, ierobežot zināms transakciju veids. Tādēļ kādos apstākļos jūsu esmas kompetenču ietvaros jūs šīs pilnvaras likt lietā, vai jūs redziet tādas uh, prakses vai produktu veidus, kurus jūs gribētu izņemt no tirgus? Pēc kādiem kritērijiem jūs to darītu, un vai jūs varētu minēt konkrēts piemērs, kuros gadījumos jūs vismaz ierosinātu uh, dziļāk izpēt par to jautājumu, vai šādu produktu būtu izņemam no tirgus? Kā jau es savā ievadrunā uzsvēru, Viens no mūsu galveniem jautājumiem būs patērētāji eh, aizsardzību un investoru aizsardzību. Un Tātad mēs, kā jau tas parasti notiek šajā jomā, brīdināsim patērētājs no eh, potenciāli bīstamiem produktiem. Atceros, ka Nīderlandē necen bija eh, schēma, kur notika spekulācijas ar uh, zemes platībām, ka siltumnīcas e, efekta rezultātā zināms Nīderlandes teritorijas varētu tikt aplūdināts, un tad notika e, spekulācijas, un lūk, tas tāds piemērs e, par potenciāli bīstamiem produktiem, kuriem kā patērētājiem būtu finanšu jomā jāuzmanās. Citi piemēri varētu būt, eh, ka mēs eh, patērētājs informējam par riskiem, kas sastīt zinām produktiem, bet var iedomāties arī, ka zinām produkti tikt aizliegti. Eh, tā ir diezgan jauna prakse, zināmā mērā jauna. No otras puses, es kā regulators jau esmu iepriekš tā rīkojies. Piemēram, mēs neizsniedzām licenci zināju zinām, pakalpojumu sniedzējiem, eh, ja savā biznesa plānā viņš bija ietvērs kaut ko tādu, kas ļauj mums saprast, ka patērētājiem eh, iegādājoties šo produktu, tad 70 līdz 90 eh, procentu pat iemaksu būs administratīvās izmaksas, nevis attiektos uz produktu no otras puses, kādi ir loģiskie kandidāti? Tie ir tādi produktu veidi, kur pastāv ļoti lieli riski, ka patērētāji, eh, nozīmīgi patērētāji daļa būs neapmierināta ar šo eh, produktu, ka tas neatbilst patērētāju eh, interesēm. Uzsver, ka tie tomēr ir izņēmuma gadījumi, jo patērētāji vēlas izvēles tiesības, un viņi vēlas arī novatoriskus produktus, tādēļ ir jābūt piesardzīgiem, piemērojot šādas aizliegumus, bet es domāju, ka ir piemēri kur arī e, pakalpojumu sniedzēji varbūt būtu e, bijuši priecīgi, ja šādu pakalpojumus nebūtu atļauts sniegt. Ir piemēram manā valstī, ir Eiropā, kur finanšu joma kā tāda e, kopumā cieta reputācijas ziņā no zinām produktu piedāvāšanas un finanšu patērētāju saņem kompensācijas diezgan nozīmīgā apjomā. Lūk, piemēri kur šādas pilnvaras varētu tikt izmantotas. Pilnīgi saprotu, ka regulā šīs pilnvaras vēl nav ietverts, bet nākotnē tam vajadzētu tikt ietvertām. Paldies, un tagad ECR grupas vada Keja. Paldies priekšēd. Atvainojiet, kā es nokavēju mazliet sēd sākumu. Par MIFID un MIFID pārskatīšanas procedūru, kas pat labāk not notiek. E, tirgs būtiska daļa, e, tas skār un likumdošana pat labāk tiek gatavot. Un e, šeit tātad ir runa par visdažādākiem e, e, ieguldījumu veidiem, liels darbs. Cezars ir strādājis ar Cezars ir strādājis ar apakš, eh, produktu apakšgrupām, vai jūs varētu pateikt, kādas formāls risinājums jūs varētu piedāvāt, eh, lai eh, izmantot nacionāla regulātora zināšanas? Tālāk, jums būs plašs pilnvars attiecībā uz zinājumu produktiem, piemēram, īstermiņu pārdošanu, kādu jūs redziet, um, Eh, kādas ir ēsmas iespējas. Nu jā, eh, jums sastrādāties arī ar eh, nacionāliem un globāliem regulātoriem. Patiesotājumi. Vispirms par sadarbība nacionāliem regulātoriem un viņa ekspertīzi zināmos uh, tirgos Lielākā daļa esmas darba nebūs saistīta ar tiešo uzraudzību. Lielākā daļa mūsdienu uzraudzības notiek nacionāla līmenī un, kā jau es iepriekš sacīju, kreditreķina aģentūras būs viena no šīm jomām. Um, ESMA varētu arī ekspertīzi izveidot eh, citās jomās, kur, ir, kur tā ir tieša uzraudzības funkcija šādās jomās, kur nenotiek ikdienas uzraudzība, tur noteikti nacionālo regulātoru ekspertīze mums būs ļoti svarīga. Ir modeļi nacionāla līmenī, kurus varētu arī esmu izmantot. Un mēs centīsimies arī ieinteresēt nacionālo uh, Eh, uzraudzības aģentūru darbinieki, kas pārnāk darbā pie mums. Arī es jau eh, gal galā biju interesēts eh, sākt strādāt teismā un esmu pārliecināts, ka arī būs nacionālos regulātos individi, kas vēlēsies labprāt pārnākt strādāt darbā pie esmas. Tad ir arī vairākas komitejas, komisijas, kas var sniegt padomas, rekomendācijas, izstrādājot tehniskos standartus. Šeit būs savu loma nacionāliem regulātoriem un, zināmā mērā, arī būs komandējumu uz esmu. Gribētu gan uzsvērt, ka esma būs principā Eiropas institūcija, un tai būs jāveido pašai savu ekspertīzi. Tā nu šeit būs jāievēro pareiz līdzsvars starp dalībvalstu ekspertīzi, tāpat laikā nodrošinot, ka Parīzē veidojas tāda grupa, kas arī attiecībā uz finanšu tirgiem veido eh, paši savu ekspertīzi par globālo kontekstu un ESMAS lomu starptautiskos finanšu tirgos. Eh, ļaujiet man vispirms uzsvērt, ka es jau ievadrunā minēju par regulātoru konkurenci. Mums Eiropā arī bija savu pieredzi ar šo fenomenu, bet mums ir jānodrošina, ka regulātoru konkurence nenotiek uh, globālā līmenī. Sadarbībai galvenokārt jānotiek G20 līmenī, tas ļoti svarīgi, un e, startotiskā līmenī ir jābūt savai koordinācijas devai. Esmai ir sava loma, jūs minējāt SCC, eh, viņi ir ne tikai eh, standārta noteicējs, bet arī tirgus uzraugs. Eh, diskusijās par šādiem jautājumiem ESMA ir jāpiedalās diskusijās, lai pienest savu uzraudzības pieredzi. Piemēram, Eimirā attiecībā uz kreditreķina aģentūrām būtu daudz jautājumu, uh, šeit eh, esmas ekspertīze būs arī svarīgi, lai pieņemtu pēc iespējas labāks lēmums. Jāsargās arī no uzraudzības dublēšanās. Eh, esmai vārdu sakot, visā šādās diskusijās jābūt iesaistītai. Paldies! jums eh, ļāva mazliet garāk runāt, tāpēc, ka jums bija iekrāts dažas sekundes no iepriekšējiem jautājumiem. Tagad otrs jautājuma rauns EPP uh, eh, vārdā dod vārdu Vortmanas Kols kundzei. Paldies, priekšsēd. Man jums jautājums, Major kungs. Eh, kādu jūs sardziet savu lomu runājot par uh, Uh, uzņēmumu vai atsevišķu tirgus spēlētāju uzraudzību finanšu jomā un kā ar um, bonus maksājumu pārliecīgo uh, uh, ierobežošanu. Nacionāla līmenī ir centieni notikuši, bet Eiropas parlaments vēlētos tātad to attiecināt ne tikai uz bankām, bet visai, uz visu finanšu jomu. Vai jūs uh, redzēt iespēju? kaut ko tādu darīt, aktīvi, protams, ar attiecīgu regulējumu. Paldies, Vortman Kola, par jūsu jautājumu. Noteikti pastāv sakarības starp bonusu maksājumiem un esmas darbu. Viena lieta man šķiet īpaši svarīga, proti, bonus maksājumu un patērētājs. Patērētāji ir gadījumi, kad viņi ir iegādājušies ne, nelabu produktu, un daļai tas ir noticis tādēļ, daļai, e, tas mēdz notikt tādēļ, ka finanšu jomā strādājošo atalgojums ir tāds, kāds tas ir, viņ, vai atalgojums sistēma. Un, un te ir pacelts jautājums par caurskatāmību pircējam, par to, kāda ir šī atalgojuma sistēma, cik lielā mērā tikai konsultanti ir informēti cik lielā mērā arī pats patērētājs. Dažās valstīs tagad eh, pastāv plāni eh, rūpēties par to, lai eh, šīs komisijas, ko iekasē starpnieks, lai tās nebūtu, jo no, no tātad, ka, ka starpnieks nedrīkstētu saņemt samaksu no uh, Eh, produktu piedāvātāji. Pretējā gadījumā viņš kļūst atkarīgs. Un es domāju, ka te arī uz esmai būtu nozīmīgs uzdevums. Proti, raugoties uz to, kā zinām finanšu produktu pārdošana un konsultantu loma, starpnieku loma šeit kāda ir kā nodrošināt to, lai patērētājs saņemtu kvalitatīvākas konsultācijas. Te tieši es saredzēju mai lomu. Paldies! Un tagad es un D grupas vārdā Dominīčī kungs. Paldies! Problēma, kādēļ šādas iestādes ir jāveido, ir sistēmisku risku sistēmiskie riski visvairāk, un jūs runājat par uh, atvesinātiem finanšu instrumentiem. Šī komiteja ir arī tam pievērsus lielu uzmanību. Galvenā problēma ir tāda. Kā mēs varam saņemt pietiekošu informāciju? lai būtu lielāka caurskatāmība, lai mēs varētu pienācīgāk risks novērtēt. Vai jūs prāt patreizējie noteikumi ir pietiekoši šādas informācijas saņemšanas nodrošināšanai, un kā jūs gādāsiet par to, lai esmu saņemt pietiekošas pilnvars, uh, uh, nodrošināt to, ka turpmāk nākotnē vienmēr pienācīga informācija tiktu sniegta. Paldies! Jā, atbildi. Caurspīdīguma trūkums ir bijis viens no finanšu krīzes cēloņiem, piemēram, attiecībā uz kredīta uh, neatmaksas uh, risku vērtspapīriem, um, eh, CDS, eh, tātad eh, Credit Default Swaps visā pasaulē tika tirgot šādi instrumenti, šādi vērtspapīri, un tie bija ļoti maz nepilnvērtīgi uzraudzīti. sistēmisko risku analīzi tiktu uzlabot, ja arī šādi instrumenti uzraudzību tiktu uzlabot. Caurspīdīgums šeit ir tiešām atslēga jautājums. Credit default swaps bija viens tāds piemērs, ka tiešām bija lieli sistēmiski riski, kas netika pienācīgi līdz 2008. gadam novērtēts. Jautājums tādēļ ir. Kā to labāk uzraudzīt no centrālas puses? Cerams, ka mēs tuvināsimies modelim, kur lielāko daļu centrāli uzraudzīs un certificēs, bet daļa tirgus paliks ārpus uzraudzības un certifikācijas. Jārūpējas par to, lai vismaz tirgus lielākā daļa eh, būtu centrāls, no centrāls puses certificēts. Jātiec uz kombinēt kombināciju, uz modeļu kombināciju, kur esmai būs pareizie eksperti šādu jautājumu uzraudzībai, bet tāpat laikā, kur mēs paļautos uz šādu tirgu ikdienas uzraudzību. Paldies! Aldes vārdā tagad runās Ola Šmits. Paldies, priekšsēdus kundz, vispārīgi piebildu sākumā, par ko jums nav jākomentē. Ļoti žēl, ka mēs šodien tikai trīs e, vīrieši satiekam, vismaz vienai sievietei būtu derējis šeit būt, bet nu tas jums nav jākomentē. Major kungs. Jūs pieminējāt bīstams finanšu tirgus produkts, un, eh, ja pareizi sapratu, jūs vēlējāties arī zināms produkts aizliegt. Bet ir direktīvas, un Bulmans pieminēja, piemēram, Ronī gadījumu attiecībā uz short selling, uz īso ātro pārdošanu. Um, tas ir eh, veids, kā. Ka vai tas ir tiešām veids, kā tirgu strādāt, aizliegt produkts, vai jūs to varētu mazliet vairāk uh, mm, paskaidrot? Nīderlandē tas ir noticis laikam diezgan bieži, vai jūs tā grasties darīt arī Eiropas līmenī? Noteikti neesmu sieviete un neesmu arī aizliedzējs, uh, fanātisks. Ko es gribētu uzsvērt? Patērētāji vēlas izvēli. Tādēļ, ja mēs aizliedzam kādus produktus, tas tikai būtu piemērojams šāds pasākums izņēmuma gadījumā. Parasti mēs gribētu dot tirgiem iespēju novatorisks produkts piedāvāt un dot patērētājiem plašu izvēlu. Bet es atceros arī gadījumus manā valstī, kur finanšu tirgos ir individu darbojušies, kur mērķis ir bijis uh, gūt kaut kādu pēļņu, nemaz neņemot vērā patērētāju intereses. Un šajos gadījumos es esmu bijis aizliedzējis. Šajos gadījumos es neesmu devis licenci zinām finanšu pakalpojumu piedāvātājiem, jo uz eh, biznesa plānu pamatu, ko viņi mums deva, mēs redzējām, ka viņu piedāvājums būtu noteikti negatīvu finanšu tirgumu. Tātad ne tikai patērētājiem, bet arī pārējiem pakalpojumu sniedzējiem finanšu tirgū tas būtu negatīvi ietekmējis viņa reputāciju finanšu uh, sektoru kopumā. Bet tie būtu izņēmumi gadījumi. Kas attiec uz īso pārdošanu, ātro pārdošanu, šo selling, es domāju, ka galvenais ir, lai mēs būtu konsekventi viss Eiropas līmenī. Šajā jomā esam. Um, Uh, saskāršies ar to, ka nacionāla regulātori nav bijuši konsekventi, bet tā tam vajadzētu būt. Regulātoram vajadzētu arī būt pilnvaram iejaukties finanšu tirgos, tāpat kā mēs to varam darīt arī vērtspapīra tirgos darīt ir asimetrijas diezgan liels līmenis, un mēs esam šajos gadījumos arī aizlieguši tirgot zināms produkts, zināms vērtspapīrs. Šādu pasākumu jau var piemērot tomēr izņēmu gadījumos. Tajā skaitā arī attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem šo celī īsā ātrā padošana, ka tāda nav negatīva vērtējuma principā. Ir piemēri, piemēram, Enron gadījums ASV, kur pakalpojumu sniedzēji, kas nodarbojas šādiem pakalpojumu šo cēlīņu, saprata, ka ir problēmas ar šo uh, uzņēmumu, un šo celiņu var arī būt uh, indikators, ka veidojas, uh, eh, veidojas uh, eh, tāds burbulis finanšu tirgū. Tāpēc šādi pasākumi ir nepieciešami, šāds pilnvars, ja ārkārtas gadījumi ir, tas nav ikdienas gadījums, tas ir ārkārtas gadījums, bet tāds pilnvars tomēr ir nepieciešams regulātoram. Paldies, un tagad trešais sarunrauns EPP vārdā Sepi Pietikainens. Olaktus. Uh, Paldies. Mums ir visiem nepieciešami konkrēti rīki, un es gribētu zināt jūsu komentārus par jūsu rīcībā esošiem rīkiem. Pirm, šeit ir divas puses. Pirmkārt, runājot par esošo likumdošanu, vai tā piešķir pietiekami daudz pilnvaru jūsu darbībām, un otrkārt, ir mikro un makroprudenciālā uzraudzīšana. Kā jūs, uz, kā jūs prāt, tās var darboties kopā ikdienā? Thank you very much. Um, on the current powers that are. Paldies uh, par esošiem pilnvaram. E, kas šobrīd ir norādīts regulējumā. Es gribētu sacīt, ka tik tiešām tādas ir pietiekami šobrīd, un esmai daudz darāmā un tai ir jānodrošina tas, ka šīs pilnvaras tiek īstenotas. Reālā situācija ir tāda, ka tad, kad jūs sākat strādāt kā regulators ar jauniem noteikumiem, ar jauniem likumiem, tad um, laika gaitā jūs labāk saprotat, kā viss darbojas praksē, un jūs labāk saprotat arī tirgus, piemēram, ja jums ir pilnvaras uzraudzīt, un mums būs tādas. Eh, Ceres, tad, kad jūs sākat uh, um, pir, veikt pirmos izvērtējumus, tad jūs lēm, uzreiz redzat, vai tās ir pietiekamas vai nav. Šobrīd man šķiet, eh, ar esošās pilnvars ir adekvāts, bet iegūstot lielāku um, pieredzi un um, strādājot šajā jaunajā teritorijā, jūs labāk varat saprast, kas darbojas un kas ne. Un, manuprāt, es. Um, Eh, skaidri norādījuši visus gadījumus, kuros, manuprāt, pilnvars nav pietiekams. Tā varētu būt eh, savai dabiska sadarbība, kas eh, attīstās, un arī to es apzinos, ņemot vērā savu pieredzi nacionālajā vidē, kas ir iegūta. Jūs regulatoram esot darāt zināmu apkārtējiem, ka jums ir nepieciešams papildus eh, pilnvaras, lai varētu veiksmīgi īstenot savu darbu. Tālāk par sistēmiskiem riskiem, kas uzsvēru savā ievadrunas daļā. Mēs eh, aktīviski, aktīvi sadarbojamies ar IBA un IOPA. Par sistēmu riskiem mums bija agrāki piemesli, piemēri par ODC tirgiem, kur Mēs nevarējām uzraudzīt, kas notiek attiecīgajā tirgus daļā, un tas bija nozīmīgi esmai uzraudzīt šo tirgus daļu. E, kopā ar kolēģiem, kas strādā apdrošināšanas banku sektorā un citiem. Paldies! Un Arlīna Makārtī no Eh, sociālistiem un demokrātiem. Paldies! Jūs nu, droši vien zināt, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis paša iniciatīvas ziņojums par eh, MIFID eh, ietvaros, kur mēs aicinājām pārskatīt ārpusbiržas darījumus. Kādas jūsu darbības šeit ir paredzētas? Manuprāt, jūs jau vairāk reiz to norādāt pieminējāt, vai jūs gatavoties sekot savienoto valstu, piemēram, un publicēt ziņojumu par visām nozarēm šajā, nu, visām tikšanām šajā nozarē, ieskaitot, kas tajās e, piedalās un lobēšanas mērķus, kas tiek e, pausti šajās, e, šajos, šajās sanāksmēs. Paldies! Okay. Uh, on the... Par eh, vienu no elementiem, kur es gribētu izcelt īpaši MIFID pārskatīšanas sakarā. Viens no MIFID labumiem bija vairāk konkurences, vairāk um, E, vietas, kur var tirgot vērtspapīrus, un es domāju, ka tas ir pozitīvi, ja mums ir lielā konkurence starp šīm tirzniecības vietām. Tāpat ir bijusi negatīva ietekme, mazāk caurskatāmības, ņemot vērā to, kā cenas attīstās, jo cenas tiek noteiktas e, atšķirīgās uh, vietās. Un šobrīd ir vairāk konkurences no dažā, starp dažādām tirsniecības vietām, taču no otras puses ir neskaidrāka cenu veidošanās. Un zināmā mērā um, tas ir pretējs tam, ko jūs vēlaties panākt tirgu. Viens um, no veidiem šeit būtu piemērot konsolidētu pieju, kur ir informācija par cenu, par uh, tāpat informācija par tirzniecības vietu pirms un pēc, e, kas ir jāskata MIFID ietvaros, un tādā veidā mēs varētu uzlabot caurskatāmību šajā jomā. Par caurskatāmību un organizāciju lomu, kuru mēs uzraugām un ietekmējam un kā tās ietekmē regulātoru. Es vienmēr saku savas organizācijas pārstāvjiem, ka ja mums būtu neliela pārdošanas vieta pie izdurvīm, tad mēs varētu uzskaitīt, eh, cik ir nākuši eh, mūsu ēkā, no, kas pārstāv tirgu, tirdzniecības pusi un cik patērētāju pusi. Savukārt, mēs redzētu, e, kādā veidā abas puses ir organizētas, un pirmie būtu labāk, otrie būtu sliktāk organizēti. Un šeit ir jautājums, kas ir e, jāliek kā prioritārs ikvienā darba kārtībā. Mums ir jānodrošina tas, ka jūs esat neatkarīgi no tām organizācijām, ko jūs uzraugātu, E, taču tajā pašā laikā tās var būt arī kā zināšana avots, un mums ir ieinteresēto personu grupa. Esmas iekšēnē, kur tirgus dalībnieki var dalīties savu, savā viedoklī ar regulātoru. Mēs e, sekojam kādā veidā notiek eh, ieteikumi uz tirgu, bet, manuprāt, es domāju, ka pietiekami ir pateikt, ka mēs esam eh, neatkarīgi no finanšu tirgiem. Vai jūs publicēsiet informāciju? Ja mēs publicosim informāciju, ko ir, un arī E, mans konkrētais jautājums bija sanāksme proto, e, pro, e, informācija par sanāksmiem. Jā, es publik, darīšu zinām informāciju, kur kāda par sanāksmēm, kas ir notikušas. Paldies! No nu, tagad ceturtā kārta no tautas partijas jau nākošais runātais ir Gop pelts. Es skatos uz jau pulksteni, kas man ir priekšā, un līdz ar to varbūt būs vairāk iespējas dot jautājumu. Taču, ja būs vēl laiks, Pīter, tad, e, tad vēl uzdos jautājumu Pīters Skiners, pēc tam Paskāls Kanfens. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Eh, bijusi struktūra eh, CCR komitejās eh, bija ar savu efektivitāti. Un mans jautājums ir, vai šī efektivitāte saskārās ar kādiem šķēršļiem un kādus secinājumus var izdarīt, lai stiprinātu kapacitāti šajai, šajai jaunai struktūrai. Un vai kompetenci pieaugums um, šeit varētu līdzēt? Un cik uh, lielā mērā jūs uzņemat, uh, uzņematies atbildību, darot zināms izvērtējumus. Kādā termiņā jūs apņematies atrisināt esošās problēmas. Un trešais jautājums - regulātoriem būs tiesības apturēt un aizliegt zināmus finanšu produktus, kas tiek vērtēti negatīvi. Kāda ir jūsu pašreizējā pieredze šajā jomā? Un e, kādā proporcija produktu būtu tā, kas, e, kas ir, no kuriem jāizvairās? Mēģiniet tagad atbildēt maksimāli uz uzdotajiem jautājumiem. Mm. Bija es grūti sapratu tulkojumu, varbūt tāpēc es pilnīgi neizpratu jautājumus par kredītreitinga aģentūrām. Es ne, neesmu runājis ar, ar kredītreitinga aģentūrām šo jautājumu sakarā. Uh, Tāpēc atbild būs īsi. Man būtu jāpaskaidro, ka man ir plaša pieredze citās jomās, un šeit ir ļoti daudz līdzību par CRA pārskatīšanu, bet šeit eh, eh, abas nodrošina eh, apdrošināšanu vērtspapīriem viena, finanšu informācija otra, un raugoties uz pašreizējo regulējumu, e CRA gadījumā es domāju, ka tas e, varētu ietekmēt finanšu uzraudzību. Tālāk par pārvaldību runājot. Es nedomāju, ka šeit deficīta samazināšana būtu esmā e, ziņā. Tas vairāk attiektos uz nacionālajām valstīm, kas uh, strādā pie šiem jautājumiem. Tātad es nedomāju, ka tas būtu ēsma kompetencē. Pīter, paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsts jautājums saistīts ar e, kopīgo komitiju. Kā jūs uzskatāt, tā varēs darboties, kādas ambīcijas jums ir un kā jūs esat ieceļuši sadarboties? I would, I would... Es uh, gribētu sagaidīt, ka notiek aktīva sadarbība ar AIOPA eh, un IBA, jo mēs visi uzraugām mikrostruktūras, kas mums ir kopīgs iemesls sadarbībai. Viens ļoti skaidrs piemērs ir finanšu konglomerāti, E, kur ir investīcijas banka pakalpojuma, apdrošināšana pakalpojuma, kas ir skaidrs piemērs tam, kā mēs varam sadarboties pretējā gadījumā. Jūs nevarat būt uh, efektīvs regulators. Bet atkal mums ir jādomā par patērētāju pusi. Pa. Ir ļoti daudz produkti, kur ir apdrošināšanas elements apvienots ar investīciju elementu vai investīciju elements apvienots ar banku. Uh, E, pakalpojumu elementu. Un, ja jūs vēlaties strādāt pie šiem produktiem, tas var būt atkal ļoti atšķirīgi. Es sadarbošos ar abiem citiem regulatoriem apdrošināšanā un banku sektorā, lai vērtētu šo produktu kvalitāti un galējā gadījumā iespējams kaut kas no tā ir jāaizliedz bet ir jebkurā gadījumā jāsadarbojas ar abām pārējām autoritātēm, gan banku pakalpojumu, gan apdrošināšanas ziņā. Paldies, un pēdējais jautājums Paskāls. Paldies. Vispirms ir eh, apsveicami, ka jūs eh, apņēmāties darīt publiskas, eh, prot, publiskus protokolus sanāksmēm un mēs sakosim, lai jūs šo savu vārdu turētu. Tālāk jautājums par īso pārdošanu. Es gribētu zināt, vai jūsuprāt, kā regulātoram, jums ir pietiekami daudz informācijas, lai varētu uh, piemērot tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvu un norādīt, vai atsevišķi tirgus operatori izmanto šo izpārdošanu tirgus manipulāciju nolūkos. Pie, e, piemēram, Savienotajās valstīs jau ir izveidoti savi rīki, lai norādītu konkrētus gadījumus, kas tiek sankcionēti attiecīgi pēc tam. E, šis projekts arī tiek apspriests Eiropā. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs, prāt, šobrīd ir pietiekami daudz rīku, lai varētu cīnīties pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu šajā īsajā jeb ātrie pārdošanā? Um, again, I would like... Atkal es gribētu šeit salīdzināt vērtspapīra tirgu. Vērtspapīra tirgos regulatoriem ir iespējas pārtraukt eh, tirgu, kā arī dot iespēju cīnīties pret manipulācijām. Manā organizācijā bija eh, mēģinājums ar nelielām transakcijām ietekmēt konkrētām uzkrājuma cenu, mums konkrētās akcijas cenu. Mums ir nepieciešams um, nepieciešams pilnvars, lai mēs varētu cīnīties pret manipulācijām, arī taiskaitā dažādos jaunos tirgos, kas nonāks mūsu uzraudzībā. Un runājot par ātro pārdošanu, vai tā ir bijusi problēma? Uz šobrīd pieredze ir ļoti atšķirīga un runājot par mūsu jauno lomu ārpus biržas tirgos, mēs iegūsim labāku Eh, priekšstatu, taču ir jāapzinās, ka atsevišķas eh, problēmas eh, ir saistītas ar būtiskiem jautājumiem valdības finansējumos. Jautājums par to, cik lielā mērā ir notikušas manipulācijas, es nevaru skriet, sniegt skaidru atbildi, ir situācijas bijušas visdažādākās, un jaunie noteikumi regulējumā sniegs mums labāku priekšstatu par to, kas notiek, taču visumā mums ir nepieciešams pilnvērs, tāpat kā vērtspap, eh, vērtspapīra tirgos, ja ir manipulatīva eh, rīcība no tirgus dalībniekiem, lai mēs varam rīkoties. Paldies! Ar to mēs esam beiguši uzklausīt eh, šo pārstāvi un Es pateicos, ka jūs ievērojat sev atvēlēto laiku, un mēs paspējam uzdot papildu jautājumus. Paldies jums! and we have another hearing, so don't leave. Un mums ir vēl viena uzklausīšana, tātad lūdzu neiet prom. Right. Everybody, if we could. Uh... Dargie kolēģi, vai mēs varētu varbūt uh, atsākt sēdi, ieņemiet savas vietas. Un tagad pārējām pie otrās uzklausīšanas, kas šodien ir paredzēta. Tas ir Gabriels Bernardino, kas ir izvēlēts kā kandidāts uh, Eiropas apdrošināšanas un arotpensiju iestādes priekšsēdātāja amatam. Uh, gadījumā, ja kāds ir ieradies tikko, atgādināšu, ka mēs strādājam sekojoši. Došu 5 minūtes kandidātu kungam ievadrunai, pēc tam uzdosim jautājumus un uzklausīsim atbildes saskaņā ar monetārā dialoga formātu. Vienu minūtu jautājumam un 3,5 minūtes uh, atbildēji. Es uh, atkal atkārtošu. Lūdzu, neuzdodiet vairākus jautājumus. Ja ir kādi saistītie jautājumi, tad tas ir pieņemam, bet ja jūs sāksiet uzdot trīs jautājumus, tad es eh, drīzāk neļaušu jums eh, uzdot šos trīs jautājumus. Tas nav taisnīgi pret kandidātu. Gabriela, lūdzu, vārds jūs ievadrunā. <laughs> Thank you very much, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods atgriezties šeit parlamentā un uh, izmantot šo iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem un stādīt priekšā manu uh, priekšstatu par Eiropas apdrošināšanas un arodu pensiju iestādes nākotni. Mēs visi dzīvojam ļoti sarežģītā laikā. Finanšu krīze apšauba ir apšaubījusi visu regulātoru spēju tikt galā ar globālo krīzi. Es uzskatu, ka šie izaicinājumi prasa rīcību un vīziju. Eiropas uzraudzības iestāžu izveide piedāvā milzīgu iespēju veidot saskaņot pieeju uzraudzībai Eiropas Savienībā. Tā būs pievienotā vērtība Eh, finanšu stabilitātei, un šeit mums ir potenciāls eh, gūt būtisku labumu patērētājiem un arī nozarei. Es uzskatu, ka Eiropa būs jāpārvar būtiski izaicinājumi, lai kļūtu par patiesu Eiropas uzraudzības iestādi. Pirmais izaicinājums būs neatkarība. Manā uh, skatījumā tas ir jānodrošina aktīvi darbojoties, izmantojot savus pilnvarus. Uh, esot objektīviem um, un konsekventiem. Eiropai ir jābūt neatkarīgai no dažādām iesaistītiem pusēm, no nozars pārstāvjiem, no Eiropas komisijas un arī no tās biedriem. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai mums būtu pienācīgi pašu resursi. Tā pašā laikā Eiropai ir jāizmanto tās zināšanas un pieredze, kas ir tās biedriem. Otrais izaicinājums manā uztverē ir ieviest labu pārvaldības sistēmu. Eiropai jāievieš uh, stingra, robusta uh, sistēma, balstoties uz efektivitāti, caurskatāmību. Uh, Eiropai ir jāizmanto tā pieredze, kas tiek apkopot iesaistīto pušu paneļos. Uh, Laba pārvaldība ir saistīta arī ar atbildību. Atbildību pret biedriem, pret padomi un, protams, pret jums, pret Eiropas parlamentu. Eiropai ir jābūt gatavai diskutēt un apvainīties viedokļiem jebkurā darba posmā. Eiropa būs uzraudzības iestāžu tīkls, tai ir jāspēj sniegt pievienoto vērtību saviem biedriem, izmantojot apmācības iniciatīvas, lai veicinātu zināšanu līmeni eh, par jauno likumdošanu, kas tiek ieviesta. Te būs centrāla datu bāze un tādējādi varēs izstrādāt agrīnās brīdināšanas indikātors un kritērijus, kas veicinās uzraudzības saskaņotību. Tāpšā laikā Mēs vienkārši neturpinām darbu, mēs eh, darīsim kaut ko jaunu. Eiropai būs sava atbildība, koordinējot un uzraugot uzraudzības iestādes un eh, arī uzraugot Eiropas Savienības stresa testus. Jāveicina arī patērētāja aizsardzība. Eiropai būs jāsadarbojas ar eh, citām uzraudzības iestādēm, ar vienotās komitejas starpniecību un jāveicina sistēmisko risku kolēģijas uh, risku novērtējums. Lai izpildītu savus mērķus, Eiropai ir vajadzīga zināšanas, pieredze un vadība. Tās ir tās īpašības, kas, eh, manuprāt, man piemīt, lai varētu vadīt Eiropu. Uh, strādājot eh, regulācijas un uzraudzības jomā, apdrošināšanas un pensiju fondu jomā, gan starptautiski, gan nacionālā līmenī, esmu veidojis dialoga kultūru, bet arī skaidru apņemšanos, ka ir jāpanāk progresu un attīstību. Manuprāt, man ir pareizā vīzija un ambīcijas, lai vadītu Eiropu un pildītu tās mērķus. Es starpojos aktīvi, ar atbildību esmu motivēts un neatkarīgs. Es tiešām ticu uh, Eiropas projektam. Un visbeidzot, es ar uh, entuziasmu pildu savu darbu, un tas ir vienīgais veids, kā es uh, spēju strādāt. Manuprāt, institūcijas ir izšķiroši svarīgas, bet galu galā tie ir cilvēki, kas uh, ir izšķiroši svarīgi. Un es ceru, ka ar jūsu atbalstu man būs iespēju veiksmīgi vadīt EOPU. Un, protams, gaidu jūsu jautājumus. Un centīšos uz tiem atbildēt. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Thank you very much. Uh, we... Paldies. Uzreiz pāriesim pie pirmās jautājuma kārtas. Un uh, tautas partijas uh, grupas vārdā Gozēs kungs lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdātāji. Uh, Sveicām Bernardo kungu. Uzdošu to pašu jautājumu, kurus tikko uzdevu iepriekšējiem un ko uzdošu arī trešajam kandidātam. Noslēgumā jūs sacījāt, ka um, ir, ka cilvēki ļoti nozīmīgi. Mūs rada bažas, kādā veidā notiek šīs iecelšanas hierarhiskā pozīcija, un mēs Uzdodam sev jautājumu, vai ieceltajiem priekšsēdētājiem būs pietiekama autoritāte, lai varētu īstenot tās pilnvars un kompetences, kas tiek piešķirtas jaunajām lēmēju iestādēm, ku, un kur sakarā parlaments gribēja izveidot šādas uzraudzības iestādes. Es, eh, Bernardino kungs, uzdošu jautājumu, kā jūs eh, pāriesit no jūsu esošā amata uz to, kurā jūs stāsities rīt. Kā notiks šī pārēja? Paldies, Gozes kungs! Es saprotu jūsu jautājumu, protams, un man jāsaka, ka man ir liels gods, ka mani, mani kolēģi uzraudzības kolēģijā izvēlēja par um, direktoru kandidātu. Manuprāt, man ir attiecīgā Eh, attiecīgais stāsts, un eh, es esmu pierādījis pagātnē, ka varu vadīt kolēģu darbu. Esmu to pierādījis starptautiskā darbā, cejops iestādē, para, vadot darbu grupas arī maksātspējas divi kontekstā, un esmu vadījis arī diskusijas padomē par maksātspēju divi. Esmu strādājis ar eh, maniem kolēģiem, ar dažādām uzraudzības iestādēm, Tātad es domāju, ka man piemīt uh, tāda, tādā, tāda pozīcijā, es esmu tādā pozīcijā, ka kolēģi tiešām man ciena. Un uh, es domāju, ka šis būs pilnīgi jauns process. Uh, tas būs process, kurā mēs kā pagātnē nebūsim tādā situācijā, ka mums jāpanāk vienošanās par katru cenu. Uh, Mums vajadzētu vadīties pēc labākās prakses. Un, protams, eh, regulējumi ietvaros priekšsēdētam ir jābūt savai vīzijai. Man nebūs eh, balstiesības uzraudzības padomē, bet man noteikti būs eh, savs viedoklis. Manuprāt, priekšsādātājiem arī ir jābūt savam viedoklim. Un es uzskatu, ka mans viedoklis eh, man kolēģi vidū tiek respektēts, paraugoties kaut vai atpakaļ pagātnē, kā esmu strādājis uzraudzības jomā. Es tiešām ticu, ka, lai Eiropa kļūtu par uh, veiksmīgi darbojošos iestādi, mums ir vajadzīgs kāds, kas uh, var runāt tajā pašā valodā kā uzraudzības iestādes, kas var saprast uh, atšķirības, bet uh, tā pašā laikā, kuram ir pilnīgi skaidra vīzija par nākotni un attīstību. Un man šķiet, ka man tas piemīt. Un es domāju, ka man ir uh, vajadzīgais, lai varētu pildīt šos pienākumus, ko Zeskungs. Paldies! Un otrs jautājums uh, no Pīters Kinēra. SMT grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Bernardino kungs, jūs kā priekšstādātājs, eh, ja mēs eh, noslēgsim veiksmīgi šo uzklausīšanu, jūs būsiet tāds kā līderis nacionālajām iestādēm. Jūs tikko minējāt, ka vadīsieties pēc labākās prakses, tā būtu jūsu vīzija. Kā jūs to darīsiet eh, vienotās komitejas kontekstā, jo tā šobrīd ir tāda kā tukša kaste? Vai jūs to redzat kā tādu kā ambiciozu caurumu, kas ir jāaizpilda visām šiem trim uzraudzības iestādēm, apvienojot uh, nacionālās prakses. Paldies, Pīter, par šo jautājumu. Man tiešām šķiet, ka šī vienotā komiteja ir būtiska daļa no finanšu uzraudzības sistēmas Eiropā. Mums ir uh, pakāpeniskā veidā jāveido šis te sadarbības process. Mums ir zinām pieredze no pagātnes. Ja jūs man jautājat, tad, manuprāt, pagātnes pieredze ir ļoti laba, labs pamats, uh, uz kā balstīties sadarbojoties, bet dažkārt varbūt tieši nē, jo mums tā ir jāuzlabo. Es domāju, ka regula nosaka tās jomas ļoti labi, kurās šīm trim iestādēm ir jāsadarbojas. Es domāju, ka mēs uh, uh, arī piešķirsim resursus šīm jomām par finanšu konglomerātiem, par patērētāju aizsardzību. Pie tā ir kopīgi jāstrādā un jāveido šī sadarbība. Ir pārāk daudz jomu, kurās uh, nevajadzētu pieļaut atšķirīgas atbildes, un tāpēc mums ir jāsadarbojas. Un es uh, noteikti paudīšu savu viedokli vienotajā komitejā protams, ka no um, apdrošināšanas un pensiju puses, bet es noteikti vēlēšos sadarboties un uzlabot šo sadarbību nākotnē. Darbs kopīgajā komitejā, protams, nenozīmē, ka mums būs uh, vienota risinājuma atšķirīgām problēmām. Tā būtu tā pievienotā vērtība. Uh, apdrošināšanas un pensiju kopīgā uzraudzība, manuprāt, var dot pievienoto vērtību šai vienotajai komitejai. Nevienmēr ir vajadzīga banku uh, jomas risinājuma. Mums ir labas lietas uh, gan pensiju, gan apdrošināšanas regulā, regulējumā, un mums ir jāmācās vienam no otra, un tas ir tas sadarbības gars, ar kādu vēlētos strādāt šajā komitejā. Strādāt kopā, bet, protams, respektēt arī atšķirības, kāds pastāv. Paldies, un tagad uh, ALDE grupas vārdā Ola Šmits lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pievērsties līdzīgam jautājumam kā Pīters Skiners, uh, jo tas ir ļoti būtisks. Varbūt jūs zināt, ka liberāļa Alde grupa, uh, mēs gribējām vienu uzraudzības iestādi. Mēs uzskatām, tātad mēs negribētu teikt, ka tā misija, kur jūs pildīsiet nākotnē, nevajadzētu, ka, ka tā ir nederīga vai kā, bet uh, vienotajā komitejā jūs varētu sadarboties, un tomēr tur var rasties problēmas. Vai jūs eh, mēģināsiet kaut ko darīt, lai censtos integrēt ciešākā veidā šīs trīs uzraudzības iestādes, un vai tas varētu būt jūsu mērķis kā priekšsēdētājiem? Paldies! Mačs. Paldies, Šmita kungs. Protams, es zinu, ka jūsu pozīcija bija tiešām ļoti stingra šajā jomā. Kas tagad ir mūsu priekšā, ir tāda pakāpeniska pieeja, un šobrīd tas ir vienīgais un uh, pareizākais risinājums, uh, tātad šīs trīs iestādes dalīt. Es domāju, ka nākotnē, nu, pēc diviem, trim gadiem Un regula, protams, nosaka, ka nākotnē ir jāveic šī analīze. Analīze par to, kādā virzienā attīstās tirgi. Es tiešām ticu, ka ir tādas jomas, kurās mums ir tiešām jāsadarbojas un jāpiedāvā vienots atbildes, bet, kā jau es teicu, Pīteram atbildot, nevajadzētu vienmēr izvēlēties tādu vienotu pieeju, jo tas nevienmēr uh, attaisnojas, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram sadarboties un viens no otru mācīties. Ko es jums varu apsolīt, ir tas, ka mūsu darbs, mūsu sadarbība ar kolēģiem, veidojot uh, spēcīgu uh, apņemšanos kopā, raugoties uz uh, uh pārsektorāliem riskiem, tur nevajadzētu uh, pārnest riskus no viena sektora uz citu, ne, no, nepaskatoties uz tiem eh, no vienotas skatu punktu. Un tas ir tas svarīgākais. Es eh, pilnīgi atklāti ar jums runāšu. Viena no bažām, kas man ir par pilnībā apvienot iestādi, ir tas, ka, un to mēs jau esam redzējuši dažās valstīs, ka bankas vienmēr ir pirmā prioritāte, un tam ir savi iemesli. Uh, Un tādā situācijā, kādā mēs tagad esam, kad maksātspēja divi tiks ievies līdz 2013. gadam un pensiju fondu tiek skatīt, mums ir vajadzīgi speciālisti un mums ir jābūt prioritātei šim darbam. Un eh, ja mums būtu šāda eh, vienota uzraudzības iestāde, tad šo prioritāti būtu grūti uzsvērt. Uh, Tātad mums ir vajadzīgs laiks, lai varbūt pēc tam saplūst kopā. Es negribētu tagad censties strādāt viens pats, nē, bet es domāju, ka mums ir jāskata šīs lietas, kā tās attīstās konkrēti tirgu, vai uh, šī nozara ir attīstījusies. Tas viss ir jāņem vērā un jāizvērtē drīzumā. Paldies! Un tagad zaļo vārdā Svenskīgals lūdzu. Hello, good to see you. Priecājos jūs šeit redzēt. Divas piebildes jūs ievad runāja. Jūs dalību valstu uzraudzības iestādes nosaucāt par klientiem un jaunu institūciju jūs nosaucāt par uzraugu tīklu. Manuprāt, šie divi termini patiesībā neņem vērā kādai vajadzētu būt jaunai iestādēji, proti tā jau būs Eiropas iestāde nevis uzraugu tīkls un uzraugi dalībvalsts nav jūs klienti, bet Eiropas parlaments būs jūs klients un jūs arī būs mums jāatskaitās un tas mums ir ļoti svarīgs jautājums, bet tagad par savu jautājumu. Man interesētu, kā jūs izmantosiet jūsu pilnvaras lai panāktu eh, sistēmisko finanšu institūciju stiprāku uzraudzību apdrošināšanas jomā. Tātad, kāda papildus regulatoriski centieni, arī finansējuma prasības jūs, no jūs puses varētu tikt ieviest, ņemot vērā, ka potenciāli eh, šādu eh, institūtu Eh, bankrotēšana varētu būt milzīgi eh, sloks nodokļu maksātiem. Paldies, Gīgeld kungs. Eh, komentēšu par jūsu komentāru par man ievedrunu. Uzraugi Eiropā ir veido tīkls, un tā tas ir pateikts regulā. Protams, mums visiem jāstrādā Eiropas kopīgo interešu vārdā, bet Eiropas lēmums pieņems Eiropas uzraugu. Eiropa var pievienoto vērtību dot saviem, uh, savām dalībvalstīm, saviem dalību organizācijām, un tas ir uh, lietas būtībā. Uh, protams, ka mēs arī izmeklēsim iespējams ES likumdošanas pārkāpumus, bet ja jūs variet to dariet iepriekš, uh, kontaktējoties ar uzraudzības iestādēm, tā kā preventīvi, novēršot eh, es likumdošanas kļūdainu in, interpretāciju, tad tā būtu pievienotā vērtība, ko jūs varētu sniegt. Mums jāstrādā kopā ar saviem uh, dalību organizācijām, nevis pret viņām. Manuprāt, tāds arī ir regulas gars. Vismaz manuprāt, tas tā ir. Un viena svarīga joma, ko jūs arī pieminējāt, vai viens svarīgs jautājums ir, kā mēs ar sistemiskiem riskiem strādāsim. Protams, par to ir plaša debate, kā tas skar apdrošināšanas jomu. Debata vēl nav beigusies. Viena lieta ir skaidra, ka sistemiskie riski apdrošināšana jomā ir pavisam savādāk nekā banka jomā. Viss biznesa būtība kā tāda ir pilnīgi atšķirīga. Tas, protams, nenozīmē un es nedomāju, ka apdrošināšana un pensijas nevar radīt sistēmisks riskus tirgumu. Var gan. Ja sistēmiski riski radīti no banka jomas, tad tie var tos pastiprināt. Teiksim tā. Apdrošinātāji pensiju fondi ir milzīgi institucionāli ieguldītāji. Mēs to redzējām krīzē. Banku krīze visai būtiski atbalsojās arī uz apdrošināšanu pensijām. Tāpēc strādājām un turpmāk strādāsim cieši kopā ar SRB, identificējot identifikārs, eh, eh, eh, tātad indikātors, kas var liecināt par krīzes rašanos. Ko mēs varam darīt, lai to novērst? Pirmkārt, uh, Es tiešām ticu uzraudzības nozīmībām bai, un tas jau būtu arī dīvaini, ja es eh, tai neticētu. Manuprāt, mums ir eh, uzraudzība jābalsta uz risku, pienācīgu risku novērtējumu. Eh, milz institūcijas, kas var radīt lielākus riskus, sabrūkot, tās būtu arī jāuzrauga ciešāk, rūpīgāk. Tā tam jābūt nav uzraudzības bez informācijas. Mm, tas nāk līdz regulē, bet patiesībā šīs prasības jau ir risinājumi, eh, atbild sistēmiskiem problēmām. Grupas, kas ir ar lielāku risku, pieņa, pēc, eh, pēc eh, dabas, pēc būtības jau lielāku kapitālu piesaistīs. Uh, Bet mums ir jāraugās uz kumulatīviem efektiem. Mums nevajadzētu tikai izvirzīt vienu prasību pēc otras, neraugoties uz kumulatīvo efektu. Es domāju, ka ar maksātspēju divi mēs jau esam spēruši būtisku soli tajā virzienā, lai apdrošinātājiem prasītu pienācīgu kapitāla bāzi un mazinātu sistemiskos riskus. Paldies tagad ECSCR grupas vārdā Vikija Forda. Paldies! Vēltos jautāt par pensijām. Pagājušajā nedēļā komitejā bija balsojums par ziņojumu pensiju jomā un mēs norādījām uz to, ka pat labam tas ir dalību valstu ekskluzīvā ko kompetence, bet tāpat laikā dalību valstīm ir jāimplementē esošais likumdošana, jāuzlabo e, vienotā tirgus darbošanās, īpaši ņemot vērā e, pensijas saņemšanu citās dalībvalstīs. AIB direktīvas jautājumā man ir bāžas, ka e, šeit varētu ar implementāciju būt problēmas zināmās dalībvalstīs. AIB likumdošanā jūs kā priekšsēdz, e, tātad pilnvar lomā, jomā varēsiet rīkoties ja eh, dalībvalstīs nav pienācīga rīcība. Eh, vai jūs redziet šo iespēju sev, vai esat gatavs šādi strādāt konkrēti? Esat gatavs risināt pirmo problēmu gadījumu? Paldies, Fords kundze. Pensijas ir tāda joma, eh, kuru es uzskatu par ļoti svarīgi. Bieži. Uh, tas ir mūsu darba kārtības it kā netik diktāšu galā, bet es, es ne tā, es uzskatu par pensijas par ļoti svarīgu jautājumu. Un man šī joma patīk. Un saprotu, ka ir subsidiārs e, e, tāds jautājums arī saistībā ar pensijām. AILPAS direktīva ir e, minimālās harmonizācijas direktīva, un harmonizācija var notikt uh, ļoti dažādā veidā, bet, kā jūs sacījāt, Eiropā, Eiropai būs pilnvaras eh, eh, analizēt un dot vērtējumus par implementāciju. Manuprāt, ir svarīgi, lai no vienas puses cilvēks saprast pensiju biznesu, kas atšķirās no apdrošināšanu banku biznesa. Tur ir savu specifika, savu riski. Un man ir diezgan liela pieredze eh, regulas piemērojot pensiju fondu situācijām savā valstī un arī es līmenī. Bet vēlos arī izmantot iespēju mazliet savu vīziju par pensiju sistēmu nākotni šeit izklāstīt. Es domāju, mēs visi saprotam, ka otra, trešā līmeņa pensija nozīm mūsu Un ir izskanējis jautājums pār maksātspēju divu un pensijām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Esmu ļoti atklāts, un ne visi man piekrīt šajā jautājumā. Man liekas, ka ir pensija likumdošanai Eiropā jātiek uzlabotai. Piemēram, pensiju plānu pārvaldībā, eh, darbinieku pilnvaras. Manuprāt, ir jums attiecībā uz pensiju drošumu, kur var notikt uzlabojumi, un es ceru, ka varēšu dot savu ieguldījumu šeit. Tas ir jūsu rokās, komisijas padomas arī dzan rokās, protams, bet es ceru, ka varēšu sniegt jums atbalstu šajās jomās nākotnē. Paldies, nākamais EPP vārdā. Nitras kungs, kur jūs sēžat, tur lūdzu. Man likās, ka es kā trešais runāšu, bet tagad es otrais labi. Es priecājos, ka jūs esat kandidāts uz šo amatu jo jums laikam ir tiešām laba kvalifikācija, laba pieredze, e, jūs esat kompetents, un tas ir ļoti svarīgi. Jūs pieminējāt par nepieciešamību koordinēt dalībvalstu aģentūru tīklu. Arī tām ir un būs savs pilnvars, tādēļ gribēju jums jautāt cik lielā mērā jūs esiet gatavs, cik lielā mērā jūs redziet potenciālu destabilizēt vietējos tirgus, īpaši ņemot vērā kapitāla prasība jauna, izvē, novērtēšanas jaunai sistēmai. Tas īpaši attiecas uz Poliju. Pastāv bāžas, ka uzraudzības iestādes varētu destabilizēt vietējos tirgus Un tādēļ arī Eiropas uzraugiem ir svarīga uh, loma, vai jūs esat gatavs uh, šos, šīs problēmas risināt. Paldies, Nitras kungs! Ejopai būs koordinācijas loma, tai būs jārīkojās savu uh, dalību organizāciju vārdā, šī ļoti svarīga funkcija, tas nenozīmē, ka mēs radīsim problēmas vietējiem uzraugiem. Manuprāt, ir diezgan skaidrs uh, uh, pienākumu dalījums. Ikdienas uzraudzība paliek vietēju uzraugu. Uh, ju, pilnvarās, bet mēs koordinēsim šo darbu. Protams, mēs arī sekosim līdz, vai implementācija notiek pienācīgi pareizi. Un uh, Lūk, arī pievienotā vērtība, ko mēs sniegsim. Pagātnē tas tā nav bijis, komitejā nebija šāda pilnvara. Attiecībā uz jaunajām kapitāla prasībām e, eh, apdrošināšanu jomai. Trīs lietas, manuprāt, ir svarīgas. Pirmkārt, līdzsvarota uh, pieeja kalibrēšanas jautājumam. Uh, Otrkārt, jāpārvērtē sarežģītība, tas ir īpaši maza vidē izmēra valstīm. Uh, mums ir vajadzīga vienota sistēmā, protams, jā, bet ir jābūt vienkāršošanai, vienkāršošanas iespējam maziem vidiem uzņēmumiem turpināt darbību šajā jomā. Tas ir svarīgi Eiropas tautsemniecībai. Es šajā eh, ziņā man ir stingra pārliecība. Un trešais - pārējais periodu. Tiem ir jābūt pienācīgiem. Tas palīdzēs mazām valstīm, mazām, maziem uzņēmumiem un arī vietējiem individuāliem uzraugiem dažādās valstīs lai maksātspējas sistēma tiktu implementēta bez jūsu pieminētiem traucējumiem. Ajopai būs svarīga loma. Piemēram, es uzskatu, ka mums vajadzētu eh, vienot uzraudzības tīklu Eiropā, izveidot nākotnē tas izrādīsies arvien svarīgāk, īpaši finanšu joma, lai mums būtu pirmais patiesi eiropeiskais uzraudzības ietvārs. Ir pavisam savādāk. Eiropas direktīvas, Eiropas regulējums ne, e, vien vai tā implementācija praksē. Ir jābūt tiešām vienotam uzraudzības ietveram. Tam būs ļoti liela nozīme nākotnē, un tas viens no maniem lielākiem uh, mērķiem, un es tam veltīšu liels pūls jau visdrīzākā laikā. Paldies, SMD grupas vārdā Elīsa Ferēra. Paldies, priekšsēd. Paldies, eh, um, Bernardino kungs, ka esat šeit ieradies. Eh, es priecājos, ka esat šeit. Man ir šāds jautājums Protams, ir svarīgi, kā ar savu politiku jūs savu darbības veidu mums padarīt skaidru, kāds tas varētu būt. Apdrošināšanas joma ir eh, svarīga joma, īpaši ņemot vērā sabiedrības novecošanas tendences. bet arī e, tautsaimniecība vai e, e, uzņēmumiem ir bijuši visādi riski, ar kuriem tie saskāršies, un tagad man interesētu, kā gan jūs grāsaties aizsargāt patērētājus, apdrošināšanas polīšu turētājus, un kas ir galvenās problēmas, vai budžets, cilvēka resursi, vai uh, tiesiskais pamats, uz kā jūs strādājat, kur ir galvenās problēmas. Paldies! Ferēras kundze, turpināšu angļu valodā runāt. Es domāju, jums ir taisnība, ka pirmais cilvēks, kas strādā šajā amatā, tam būs būtiska nozīme eh, nākam, nākotnes šo sistēmu veidojot, un šeit ir jābūt tādam cilvēkam, kam ir skaidrs savs viedoklis, vīzijas, ambīcijas, un ja es tāds nebūtu, tad es arī nebūtu kandējis uz šo amatu. Palikt savā valsts, savā valstī, un nepieteiktos uz šādu nozīmīgu amatu. Bet es tiešām ticu, ka esmu piemērots eh, šī projekta vadību uzņemties. Šādā jomā ir daudzas dažādas intereses. Es visu savu karjeru veltīju sabiedrības interesu aizsargāšanai 21 gadu, eh, uzraugot apdrošināšanu pensiju fonds, tādēļ es domāju, ka es tiešām zinu, ko nozīmē sabiedrības intereses, un es noteiktu, noteiktu arī šo interesu vadīts būšu savā darbā. Jūs pieminējāt tāds jautājums, kas man tūs sirdī - patrētāja aizsardzība. Esmu priecīgs, ka parlamentam ir iespēja eh, regulā arī šo mērķi ietvert. Tas ir izaicinājums. Mēs visi zinām eh, subsidiarietāts principu, un tas ir tiešām izaicinājums, bet es domāju, ka ir ir jāveic uzlabojumi Eiropas līmenī. Mums ir tiešām vēl trūkumi Eiropas līmenī arī apdrošināšana pensiju jomā. Manuprāt, mēs varam strādāt kopā, piemēram, ar uzņēmiem, ar starpniekiem attiecībā uz labāko praksi šajā tautsaimniecības nozarē piemēram, labākā praksa attiecībā uz informācijas sniegšanu, un šeit mums ir tiešām paradigmas jāmaina, kādas ir bijušas ierast līdz šim cilvēkiem, jāvar piekļūt visai informācijai, kas attiec uz viņiem interesējušo jautājumu, bet mēs esam redzējuši, ka arī pa daudz informāciju tā kā nosmacē patērētāji. Tāpēc jāpanāk to, ka tiktu sniegt informācija par galveno. Lai patērētājiem būtu skaidrs, kas ir galvenie jautājumi attiecībā uz riskiem, samaksu un citām līguma normām. Es domāju, ka Eiropas līmenī mēs varam izkristalizēt šo vislabāko praksi, lai uzlabotu patērētāja aizsardzību. Galbeidzot par priekšnoteikumiem. Jā, budžets ir ļoti svarīgs un iestāžu budžeti pieaugs, eh, pieaugot projektu ambiciozitātei, bet tam ir jānotiek soli pa solim. Mums ir arī jāskatās uz budžeta eh, aprēķināšanas uh, mehānismiem būs daži dalību organizācijas, kam būs 60% e, iemaksas problēmas, bet mums ir vajadzīgs labs budžets, labi e, profesionāļi. Es domāju, ka pareizie darbinieki tas būs galvenais, un tas, tam es pievērstīšu lielu uzmanību. Paldies, un Hulfs Klīns Sāde grupa vārdā. Bernardino kungs, mēs gribētu, lai mums būtu labi funkcionējoši vienotais tirgus Eiropas Savienībā visās ekonomikas nozarēs, tā skaitā finanšu pakalpojumos. It īpaši tad, kad mēs runājam par pensijas schēmām, par pensiju režīmiem apdrošināšanu, mēs um, esam ļoti tālu no tā, kur mēs vēlētos būt. Un mums ir pat eh, neviena līdzīgāka spēles noteikuma, kad mēs raugāmies uz savienotām valstīm un salīdzinām Eiropas Savienību un savienotās valstis. Vai jūs pats esat iecerējis pārvarēt šīs atšķirības un palīdziet nodrošināt to, lai apdrošināšanas kompānijām būtu eh, piekļūt tirgu uz taisnīgiem noteikumiem? Paldies! Klīnskungs, ļoti labs jautājums un Es Neva, gribētu teikt, ka šī būtu joma, ko mēs varēsim sakārtot eh, īsā laikā. Mēs esam ilgi eh, pētījuši un, un sekojuši, kā situācija attīstās Amerikas tirgu, bet es domāju, ka mums šobrīd ir lieliski iespēja uzlabot situāciju. Ar maksātspēju divi un ekvivalentiem procesiem mums ir radusies iespēja izdarīt spiedienu uz mūsu Amerikas draugiem, un es apņemos darīt viss, kas ir manos spēkos, lai varētu veidot labu dialogu ar viņiem, lai varētu uzlabot situāciju. Un, manuprāt, vienīgais veids ir panākt uzlabošanos. Eh, veidojot konverģenci visā sistēmē. Tas ne, nenozīmē, ka mēs pārdosim maksāt spēju divi amerikāņi, viņi to pilnīgi noteikti nepirks. Bet es domāju, ka ir iespēja uzturēt dialogu ar viņiem, skatīt eh, atšķirīgās jomas regulat, regulējošajā sistēmā, pārvaldībā, kapitālā, citās jomās un uzlabot, piemēram, grupu uzraudzību Protams, mēs nevaram veidot ekvivalentu ar savienotajām valstīm, ja mums nav pienācīgas grupas uzraudzības, un mums ir jārunā skaidra valoda šeit. Es mēģināšu runāt maksimāli skaidri, rīkoties maksimāli caurskatāmi, cik es varu kopīgi ar saviem kolēģiem. Un es domāju, ka tā ir iespēja, lieliski iespēja. Mēs eh, vedam citas valstis pa šo konverģences ceļu, un es domāju, ka tā ir arī lieliski iespēja um, tuvināties eh, esošai sistēmai pie Amerikā. Tālāk nākošais runātājs no tautas partijas Gejs Mīčels. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot divus jautājumus, turpinot eh, Volfa Klinca uzdoto attiecībā uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem un patērētāju aizsardzību. Mēs eh, esam eh, redzējuši daudzās valstīs eh, sociālo partnerību, kas rada daudz ko, daudzus labus risinājumus. Bet ļoti bieži šo krējumu nolasa Eh, citas struktūras, un patērētājs nevienmēr tur tiek klāt. Un kā jūs domājat, eh, palīdzēt pacelt patērētāju darba kārtības eh, augškalā? Un vai jūs esat iecerējis kaut kādā veidā. Pa, regulāri informēt parlamentu par eh, šie, eh, šo vienlīdzīgo spēles noteikumu veidošanu. Un tālāk, ja šāda eh, situācija tomēr neveidojas, tad kādus soļus jūs spērsit un kādas sankcijas esat iecerējis? Paldies, Mičelkungs! Patērētājiem ir jādod iespēja paust savu balsi. Un regulējums sniedz skaidrs atbildi šeit patērētājiem, e, piešķirot piemē, pienācīgu pārstāvību. Piemēram, e, mums ir divas šādas ieinteresēto pušu pārstāvības gan pensiju fondiem, gan apdrošināšanai, un abās no šiem, abos no šiem paneļiem mums ir patērētāju pārstāvi, kuri var paust e, šīs grupas bāžas. Taču es domāju, ka ir ne tikai priekšrocība tas, ka mums ir šie, šīs patērētā grupas pārstāvētas, lai varētu gūt informāciju par to, kādas ir tendences tirgu, e, kas rada bažas patērētājos, e, kāda veida produktus e, patērētāji gribētu saņemt, redzēt caurskatāmākus un kuri produkti tiem liekas problemātiski nākotnē. Tāpēc šo ieinteresēto personu puse nedrīkst tikt skatīta kā pasīva, tā ir aktīva. Protams, pastāv subsidiartāts princips, taču es gribētu veidot skaidru stratēģiju, iekļaujot patērētāju aizsardzību darba kārtības pašā augšgalā. Un tāpat ir, ir arī daudzas lietas, ko mēs varam darīt, piemēram, analizēt eh, vislabāko praksi, piemēram, par um, atklātību, mēs varam dažādā veidā uh, nodrošināt patērētāju interešu aizstāvību. Un šie tie ir jautājumi, kurus es vienmēr būšu gatavs uh, apspriest parlamentā. Par ieviešanu es domāju, ka šī ir joma, kura uzraudzības autoritātēm ir jāapzinās uh, atšķirīgā situācija. Mums ir nepieciešami pašiem savi resursi, lai mēs varētu pārbaudīt ieviešanas uh, uh, dažādās dalībvalstīs. Mums ir nepieciešami paši savi resursi. Eh, vidus, pārskati nodrošina to, ka mēs virzāmies un turpinām savu procesu. Un vēl cits jautājums ir e, periodiskās e, pārbaudas. Katrā ziņā es piešķiršu šiem jautājumiem prioritāti. Paldies! Nākošais no sociālistu demokrātu grupas Ludvigsons. Paldies, e, priekšsādātāji! Paldies, ka dodat man vārdu. Es gribētu norādīt, ka jaunā uzraudzības struktūras veidošana nenotiek tik gludi, kā domāts, un man būtu divi jautājumi šajā sakarā. Pirmais attiecās uz uzsākšanas procesu. Ka, kādi jūsuprāt ir galvenie izaicinājumi? Tā, kad mēs runājam par to, lai uh, E, iestāde varētu darboties e, pilnā kapacitātē. Tālāk budžets. Man šķiet, ka pietrūkst e, pilnas skaidrības par e, jaunajai struktūrai nepieciešamo finanšu un cilvēku resursiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai e, finanšu resursi un e, pietiekami šobrīd, lai varētu īstenot savus uzdevumus, jo ja jums Jums ir, vai jūs esat spējīgi īstenot visus savus uzdevumus, kas ietilpst jūsu pilnvarojumā? Paldies! Paldies, Ludvigson kungs! Manuprāt, jau es pieminēju vairākus e, svarīgus faktorus, runājot par uzsākšanu, darbu uzsākšanu mūsu struktūrā. Protams, tas ir, tas ir ļoti būtiski tajā kultūras konversijā no komitejām uz šo uzraudzības iestādi. Un es domāju, ka eh, darbs pie tā turpinājās eh, jau iepriekšējo mēnešu gaitā un turpināsies arī šī gada pirmo mēnešu gaitā. Par budžetu runājot, es gribētu, atklāt sakot, neatkarīgu līniju budžetā, kas uh, netiktu dalīta ar uh, Eiropas komisijas vispārīgo budžetu, bet nu, tāds tomēr nebija gala lēmums. Me... Protams, mums ir jāstrādā ar mūsu rīcībā esošiem resursiem. Ja jūs jautājat, vai jums ir pietiekami resursi, lai īstenotu visi, eh, vis, eh, visi nepieciešamie resursi visiem darbiem, tad es būtu galīgi traksies teikt, ka jā, ir. Mums ir jānosaka prioritātes bet es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai varētu panākt pakāpenisku budžetu pieaugumu, kas būs eh, saskaņots ar projektā ambīciju līmeni. Mēs apzināmies, ka šis projekts ir ambiciozs un visdrīzāk izmaiņām un ambīcijām nākotnē. Budžets būs, eh, tam būs jāiet roku rokā. Uh, ar esošo situāciju. Man šobrīd ir jānosaka prioritātes pareizajā līmenī un jārīkojas proaktīvi, e, veidojot šo pakāpenisko soli pa solim pieaugumu. Paldies! Paldies! Un e, Tautas partijas vārdā Astrid Lūlinga nākošais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji, kandidāti kungs. Nākamajā Eiropas parlamenta plenārsesijā Strasbūrā e, būs jāliek uz balsojumu ziņojums par komisijas zaļo grāmatu par e, pensiju noturīgumu. Abas e, kompetentās komitejas ir ar ļoti atšķirīgiem viedokļiem tajā, kas attiecas, piemēram, uz pensiju pārnesamību ot, otrā pīlāra konkrēti. Daļa Vācijas kolēģi uzskata, ka šāda pensiju pārnesamība apdraudētu viņu sistēmu ir arī viedokļa atšķirības par citiem jautājumiem. Vai ir jāiekļauj finanšu situācija sociālais nodrošinājums aprēķinot māstrištas e, kritērijus, runājot par valsts budžeta deficītu šobrīd? E, tā tas notiek stabilitātes e, paktietvaros. Piemēram, Luksemburgā mums ir paredzēta rezerve, kas dot iespēju e, e, e, kas ir iespēja, kas dot mums iespēju rīkoties elastīgāk, bet šī rezerve kūst kā sniegs pavasar saulītē. Nākamais jautājums. Mums ir maksātspēja divi un šobrīd Astrīd runātāju priekšsēdētāju pārtrauc. Vai ir nepieciešamas papildus garantijas sistēmā? Runātāju pabeidz jautājumu. E, Lulīņš kundz, paldies, mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Par pensijām es jau izteicos. Ar sociālo sistēmu attīstību Eiropā mēs Visi zinām, ka ir sava loma valsts sistēmām un sava privātajām pensijām. Es no sirds ticu, ka ir iespējams veidot ietvaru pensiju drošībai Eiropā, kas uh, Eh, viestu vairāk pievienotās vērtības nekā minimālā harmonizācija, kas ir šobrīd. Tas nenozīmē to, ka mēs varam harmonizēt visu pēc maksimuma, tas nav iespējams, bet ir lietas, ko mēs varam uzlabot visu strādājošo un patērētāju interesēs. Eh, tāpat eh, tika pieminēta pensiju pārnesamība. Tam ir jābūt svarīgam elementam ik vienā pensijas sistēmā. Es apzinos, ka tā ir politiska diskusija Eiropā, un pagātnē bija mēģinājumi pārvarēt šīs grūtības un veidot kopīgu Eiropas pieeju. Diemžēl tas nebija iespējams. Šis ir politisks lēmums. Un Manuprāt, tas ir svarīgs elements pensiju sistēmā, bet raugoties uz visu ekonomiku nepieciešamību pēc izaugsmas veidot darba vietas, es domāju, ka pārnesamība būs svarīgs elements. Vēl viens jautājums, manuprāt, svarīgs apspriešana pensiju jomā ir Tas, ka nepieciešams līdzsvars starp divām lietām, no vienas puses drošība, no otras puses e, e, tas, ko var atļauties. Un šeit mums ir jāapzinās, ka drošībai ir sava cena. Mums ir jāpanāk piemērots līdzsvars starp sistēmu, kurā uh, drošība ir iestrādāta sistēma, bet arī tas, ko mēs varam atļauties. Un es domāju, ka šīs ir jomas labākai lietu sadalījumam starp visām pusēm, un arī finanšu tirgiem ir jāmeklē labāk risinājumi pensiju sistēma Eiropā. Paldies, turpin priekšsēdētē. Manuprāt, ir laiks atlicis vēl vienam jautājumam un šoreiz to uzdos Alde un Ramons Termoto. Ramon lūdzu. Es gribētu izmantot šo minūti Eiropas Banku aģentūrai, jo vairāk es strādāju pie šiem jautājumiem. Es varu, eh, es varu dot iespēju paskālam zaļajiem uzdot jautājumu. Lieliski eh, Je, je voulais utiliser la... Es gribēju izmantot manā rīcībā esošu minūti, lai uzdot jautājumu, kas tika uzdots arī jūsu priekšticim šajā trībīne. Esmas e, lēmējas tāds e, vadītāja kandidātam, vai jūs apņematies uh, publiskot pilnībā protokolu sanāksmēm ar nozars pārstāvjiem, kā to apņēmās CFTC eh, Savienotajās valstīs, lai sabiedrība, lai parlamentārieši varētu zināt eh, jūsu eh, sarunu satura ar šīs noz nozars pārstāvjiem. Paldies, Skanfenkungs! Mums ir jārespektē regulējums Mēs pie tā pieturamies. Un noteikumi paredz jau šobrīd, ka visas diskusijas atzinumi, ko sniedz interesēto personu panelis, tiek publiskots un pieejams sabiedrībai. Protams, savu darba gaitā būs formāls un neformāls sarunas ar visām interesētajām personām. Un es ticu caurskatāmībai. Un, manuprāt, caurskatāmība attiecībā pret visām ieinteresētajām pusēm ir pievienotā vērtība. Un, ja tas atbilst regulējumam, tad nekādu grūtību uh, šo protokolu publiskošanā uh, caurskatāmībā eh, esot un arī informējot jūs regulāri. Es nesaskatu šeit nekādu problēmu, protams. Arī eh, attiecīgajām nozarēm ir savs mandāts attiecībā uz publiskošanu do you want to, he's asking why should the industry be able to publish? Kāpēc, eh, jūs gribētu jautāt, kāpēc nozarei tas būtu jā, eh, jāpublisko? Es sacīju, ka ja notiek neformāls diskusijas starp eh, šo lēmējiestādi un attiecīgo nozari, tad. Uh, tad Eh, labais tonis prasa publisko, to jau visi piekrītam. Es atbalstu caurskatāmības pusi. Es neredzu nepieciešamību šajās uh, lietās uh, rīkoties slepeni, un ja regulējums, regulējumam tad atbilst, es labprāt publiskotu visu informāciju. Protams, uh, Eh, tas neatiecas uz konfidenciālu informāciju, kura nav paredzēta publiskošanai. Paldies! Tādējādi mēs esam pabeiguši šo uzklausīšanu. Paldies, ka palīdzējāt ievērot laiku un eh, iekļaut vēl vienu papildu jautājumu. Tad tādējādi um, Tādējādi mēs esam beiguši jūsu uzklausīšanu. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums un tagad pāris minūtes pārējai uz trešo šīs dienas uzklausīšanu. Okay, everybody, if you could. Paldies. Eh, eh, lūdzam ieņemt vietas. How do you pronounce this? Andrea Onville? Okay, we are, we are now proceeding to... Our... Uh- Mēs pārējām pie mūsu trešās un pēdējās šīs dienas uzklausīšanas Eh, mēs uzklausīsim Andrejā Enriju, priekšsēdētāja amatām Eiropas banku iestādēji. Es atgādinu atkal, kāds ir process paredzētais, ņemot vērā to, ka mūsu sastāvs ir mazliet nomainījušies. Vispirms Enrīkungs piecu minūšu laikā sniegs savu ievadrunu, un pēc tam mēs pāriesim pie jautājumu atbilžu kārtas viena minūte jautājumam, ne kompleksu, nesaliktu, ne multiplu jautājumu, un atbildēja trīs ar pusi minūtes, lai mēs iekļautos katram jautājumam, un atbildēja piecu minūšu formātā. Līdz šim šī schēma ļoti labi darbojās, un tāpēc bez liekas kavēšanās dodu vārdu Andrejā. Paldies! Labdien, dāmas un kungi! Jaunā uzraudzības e, iestāde nozīmē liels izmaiņas e, mūsu institucionālajā struktūrā. Es apzinos, ka ir nepieciešams redzams progress, labāk integrētāji uzraudzības schēmai. tiek eh, pielikti lieli pūliņi uzraudzības praksē, bet nevienmēr panāks vēlamais. 2007. gada pavasarī, pirms tā tad vairākus mēnešus pirms krīzes, es atceros, ka tika publicēti pētījuma rezultāti par panākto progresu. Un eh, šo, eh, šis pārskats tika veikts ar visām ieinteresētajām pusēm, un tas bija sava veida patiesības moments. Lielākā daļa dalībnieku šajā aptaujā. Uh, uh, uzteicām uh, CEPS veikto darbu, dokumentu kvalitāti, labo konsultāciju procesi, bet praktiski visi tirgus dalībnieki norādīja, ka viņi neredzēja e, ievērojamu mūsu darbu ietekmi uz ikdienas aktivitātēm nacionālajās uh, lēmiestādēs. Iestājoties krīzēji, E, šīs uzraudzības aktivitāšu trūkums kļuva aizvien redzamāks. Eiropas parlaments aicināja pirmais ieviest izmaiņas un iestrādāt tās likumdošanas struktūrās. Eiropas banku autoritāte ir ar lielākām pilnvarām, un mums ir jānodrošina tas, ka šīs pilnvaras tiek izmantotas, lai varētu panākt nepieciešamo procesu. Es apzinos, ka šeit izaicinājumi ir ļoti daudz, gaidas tiek, gaidu latiņi ir pacelt ļoti augsti, un tāpat arī pastāv dažādas konfliktējušas intereses. E, gadījumā, ja mana kandidatūra priekšsēdētāja amatām tiek apstiprināta, tad esmu apņēmies veidot eiropeisku skatījumu uz uzraudzības jautājumiem Tā kā esam strādājis centrālajā bankā un CEPS, tad es ap, eh, esmu apņēmies strādāt pie priekšlaikumiem, kas tiek iestrādāt šobrīd likumdošanas ietvaros. Un es apzinos, cik nozīmīgi ir veidot vienotu noteikumu sarakstu ir eh, jāveido šī sistēma kā patiesa Eiropas uzraudzības sistēmas. Ir, mēs apzināmies, ka ir pastā, ka var pastāvēt dažādas konfliktējošas situācijas, taču uh, Eh, regulatīvā struktūra dod mūsu rīcībā nepieciešamos eh, rīkus, lai mēs varētu šos konfliktus novērst un atrisināt. Manuprāt, pirmā prioritāte ir Eiropas eh, stresa pārbaudes rezultātu apstiprināšanu. Mums ir jānodrošina tas, ka mēs netiekam pakļauti spēcīgiem e, triecieniem nākotnē, un tie, kur var tik tādiem pa, pakļauti, tie ir spējīgi tos izturēt. Tālāk, otrais, ir jāveido Eiropas noteikumu, vienot noteikumu saraksts, e, e, attiecībā uz kapitāla likviditāti, uz kompensācijām un citiem jautājumiem. Un visa šīs jomas ir e, ļoti nozīmīgas, bet kā jau Garsiem ar gaļo ziņojumā no, pilnīgi pareizi norādīts, mums ir jābrīvojas no nefragmentētām uzraudzības praksēm, pretie gadījumā pūliņi ir veltīgi. Un visbeidzot, mūsu noteikumiem ir jābūt saprotamiem finanšu pakalpojumu gala lietotājiem un jārīkojas saskaņā ar Eiropas komisijas un vienotā tirgus eh, noteikumos norādītajām vadlīnijām. Mums ir jābūt neatkarīgiem no nozars, neatkarīgiem no nacionālām Eiropas institūcijām, lai varētu izvairīties no to, ka at, citi, citas valsts politikas eh, sāk sagrozīt mūsu da, Eh, nostādnes. Bet eh, šeit medaļas otra, pu, otra puse ir atskaitīšanās. Un papildus formālai atbildībai tiek izmantot arī citi saziņas kanāli lai mēs varētu uzturēt nepārtrauktu dialogu. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much. Uh, we'll Paldies. Mēs uzreiz uh, ķersimies pie jautājumiem un pirmo Eiropas Tautas partijas grupas vārdā uzdos uh, Berts Hārdsbalts. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Enrija kungs, jums ir ļoti interesanti līdz šajā dzīves pieredze. Uh, un jūs šobrīd strādājat vēl Banka Itālijā Romā. Gribētu uzdot jautājumu, kuru jau Žans Pauls Gozes uzdeva pārējiem citiem kolēģiem, kurus mēs šodien uzklausījām. Jūs tikko jau nedaudz tam pieskārāties, bet kā jūs eh, gatavojaties nodrošināt tādu patiesu jūsu iestādes neatkarību? Un, un galvenais, kāda būs uh, caursirdspēja arī attiecībā pret uh, nacionālajām uzraudzības iestādēm, kas arī paturēs zināmas tiesības. Un vēl viens jautājums, kas mūs interesē kā parlamentu, jūs teicāt, ka jūs aktīvi vēlties veidot dialogu ar mums, vai jūs to varētu vēl nedaudz precizēt, kā jūs to stādāties priekšā. Paldies! Yes, thank you. Jā, paldies. Neatkarība ir izšķirīgs svarīgs jautājums, kā jau es teicu, neatkarība no na nacionālajām iestādēm ir sarežģīts jautājums, jo šai sistēmai ir jāstrādā kā sistēmai, tātad nacionālajām iestādēm ir jābūt uh, iesaistītām iestādes darbā. Bet, ko es teicu, runājot uh, intervijā ar uzraudzības padomi, Es teicu, ka ir būtiska atšķirība. Ja jūs paraugāties uz ceps galdu, tad uh, ir uh, valsts karoks un iestādes nosaukums, tātad cilvēki šajā pie šī galda pārstāv savu valsti. Pat ja valdes, uh, iestā, valdes pārstāvi tiek izvēlēti kā nacionālo iestāžu uh, Uh, pārstāvji, vadītāji, bet tagad viņi ir Eiropas iestādes dalībnieki, un viņiem ir jākalpo Eiropas Savienības vispārīgiem interesēm. Tātad šīs ir tādas simboliskas izmaiņas, bet arī tiks nomainīts šis vārdu plāksnīts. Un uh, otra lieta procesa kontekstā būs jāprasa no viņiem šī procesa virzība. Mums būs uh, ļoti daudz jāstrādā ar uh, ekspertu komitejām, proti tehniskie eksperti sagatavos eh, tehnisko darbu, un tehniskie eksperti iestādēs, nacionālās iestādās, eh, viņi ir noturīgāk pret pārmaiņām, jo viņi negribēs mainīt savu darba veidu. Un tas nozīmē, ka tā tad ir svarīgi, lai eh, tikt uzņemta atbildība par to, ka notiek izmaiņas nacionālajās iestādēs. Un, protams, eh, es Itālijas bankā strādāju, centrālā bankā, tātad eh, ļoti neatkarīgā veidā, uh, un uh, mēs uh, neatkarībai piešķiram būtisku nozīmi, un to es arī augstu vērtēju, tātad neatkarība vērtējumā, vērtējot to, kādas tad ir tās patiesās sabiedrības intereses, kas mums jāaizstāv. Protams, ka es jau pagātnē esmu bijis uh, situācijās Eiropas centrālajā bankā un CEPS, kur ir bijušas sadursmes ar nacionālajām interesēm. Uh, un arī ar Itālijas bankas interesēm, kad es strādāju ECB vai CEPS. Ko es jums varu pateikt, ka nekad pagātnē Itālijas banka nav izdarījusi spiedienu uz mani, lai kaut kādas nacionālās intereses bīdītu. Un es neesmu nekad arī padevies, pakļāvies nacionālām pozīcijām, ja man bija pārliecība, ka Eiropas intereses ir nedaudz atšķirīgas. Uh, runājot par attiecībām ar parlamentu, protams, jau tagad regulāri noteikti eh, instrumenti, jūs varat mani ieaicināt, kad vien jūs vēlaties, un tad es, protams, ieradīšos un diskutēšu ar jums. Bet es gribētu arī pateikt, ka uh, tas darbs, ko EBA darīs, būs ļoti uh, pieejams uh, un caurskatāms. Uh, kad vien tiks gatavoti noteikumi, būs publiskas uzklausīšanas, būs sabiedriskās konsultācijas, dokumenti tiks publiskoti mājaslapā un uh, arī formāls dialogs šeit noteikti tiks augstu vērtēts. Paldies! Nākamais uh, jautājums Antolīna Sančes Prasēdo sociāldemokrātu vārdā lūdzu. Eh, Paldies! Arī es gribēju sveikt um, jūs šajā komitētā ir pirmā reize, kad mūsu priekšā ir kandidāts Eiropas uzraudzības aģentūrai, un tāpēc šis ir ļoti, ļoti tāds fundamentāls moments. Jūs sacījāt, ka parlamenta loma šajā procesā ir ļoti nozīmīgs. Mēs gribētu būt, lai būtu ne tikai Eiropas viedokļi, bet tiešām patieša Eiropas eh, vadība. Vadība ir fundamentāla šai institūcijai un ir nepieciešams eh, garantēt, lai šī vadība, šī līdera pozīcija uzturēšana būtu efektīva un lai nepieciešamais būtu iespējams. Tāpēc mēs ļoti cerīgi raugāmies uz šo, uz šo institūciju. E, šai autoritātei drīzumā būs e, jāizklāsta funkcionēšanas un tā saucamais e, stresa pārbaudes rezultāti un jāgarantē, ka tā tiek izturēta. Un tādajādi jūs izklāstāt, kas ir pietrūcis un ko mēs nākotnē varam panākt un mēs arī esam iepazinušies ar jūsu uh, dzīves gājumu. Un jūsu viedokli. Paldies. Much, Paldies, Presedo kungs, par šo jautājumu. Jā, es jums piekrītu. Man būs aktīvi jāuzņemas vadība Eiropas līmenī, jo tāda ir nepieciešama šajā jomā. Kākais uh, šajā jomā, manuprāt, ir svarīgi parādīt apņemšanos uh, strādāt Eiropas interešu vārdā. Esmu strādājis šajā te komiteju vidē un uh, stiprāki mēs būsim, ja mēs strādāsim Eiropas interešu vārdā, jo tad jūsu loma ir uh, daudz spēcīgāk risinot uh, nacionālos konfliktus, uh, tad sas, sadursmes starp nacionālajām pozīcijām. Strādājot Eiropas organizācijās, esmu guvis šādu pieredzi, bet jums ir taisnība. Pirmā pārbaude uh, banku iestādē būs uh, šis te stresa tests bankām, ja ļausiet man to tā nosaukt. Stresa tests būs ļoti delikāts pasākums, jo tas nav prognozes pasākums. Varbūt tā, ka jūs nākat klajā ar rezultātiem un pēc tam attīstība tirgū turpmākajās nedēļās vai mēnešos apšauba šo rezultātu. Piemēram, pēdējo reizi šis tests tika veikts, to veica CEPS. Scenārijs, kas tika attīstīts, bija diezgan skarbs. Eiropas centrālā banka, kas to palīdzēja izstrādāt, tam piešķīra 5% realizācijas uh, iespēju, ASV tie bija 15%, tātad tas bija tāds ļoti skarbs scenārijs, un patiesībā tas neīstenojās, bet var gadīties tā, ka attīstība pat ir skarbāk vēl zināmās valstīs nekā to paredz šis scenārijs. Piemēram, tas, kas notika īrijā, kur bija šis te valsts parādu šoks. Un tas, protams, pacēla arī finansējumu jautājumus, kas nav iekļauti stresa testos. Bet es negribu iedzināties detaļās un aizstāvēt pagājušā gada testu. Uh, bet es domāju, ka šogad mums ir eh, jāveic daudz spēcīgākas pārbaudas. Kā to panākt? Šeit varētu būt četras jomas, kurās es gribētu mēģināt eh, kaut ko mainīt. Atšķirībā no pagājušā gada pirmā joma ir metode. Pagājušā gada eh, tas bija tāds tests, kurš nebija paredzēts publikai, tas bija tāds iekšējs pārbaudījums, Un šogad mēs zinām, ka būs publiski paziņojumi, tāpēc mums ir jādomā, kādas būs uh, tirgus dalībnieku gaidas, uh, runājot par kredītreitīgu aģentūrām un tā tālāk. Otrakārt, scenārijiem būs jābūt stingrākiem un skarbākiem nekā pagājušajā gadā, un treškārt, vienota darbība bankās, tas ir izšķirīgi svarīgi. Ir jābūt uh, savstarpējiem novērtējumam un uh, arī instrumentiem, lai nodrošinātu saskaņotību. Un varu teikt arī, ka starptautiskajā vidē ir, var rasties ļoti atšķirīgi rezultāti atšķirīgās bankās, tāpēc ir jānodrošina vienot rīcību, lai nodrošinātu saskaņotību. Un ceturtā joma ir likviditāte. Tas ir ļoti sarežģīti to iekļautai pašā stresa testā. Nav tāda starptautiski vienota veida, kā tas tiek darīts, bet uh, ir jāveic attie, atšķir, atsevišķus pārbaudījumus uh, eh, likviditātei, lai šo aspektu arī iekļaut. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad nākamais alta grupas vārdā Silvija Gulārda, lūdzu. Paldies! Jūs uh, Milan pour honorer sa mémoire cet après-midi à la Bocconi. Mais... Uh, uh, es gribēju kopīgi ar jums pieminēt vienu aizgājēju, eh, un gribu sacīt, ka, lai viņi piemiņu godinātu, to mēs varam vislabāk darīt ar savu darbu. Taču gribu uzdot jautājumu, ko jūs savā matā darīsim tad, kad dalībvalstis. Es uzdevu jautājumu arī Majer kungam jo mēs redzējām, kā dalība valstis diskutē. Katrā ziņā visas dalība valstis negribēja eiropeisku integrētu efektīvu uzraudzību, jo tas traucēs noslēpt atsevišķas lietas, kas nav kārtībā. Un tad, kad tiks izmantos 23. pāns, kas ir e, e, kas ir kā super atslēgas jūsu durvīm. Un tad, kad mums ir jāuzņemas budžeta uh, uh, sekas dalībvalstīm, pat ja tās ir smagas, ko jūs šajā sakarā darīs? Well, first I would say... Pirmkārt gribētu teikt, ka paldies jums par šo jautājumu un par jūsu atsauci uz uh, Tomas Padars kopo darbu šajā jomā. Es domāju, ka tās būs um, arī labas vadlīnijas mums darbā, runājot par nacionālajām interesēm. Pirmkārt, mēs attālināmies no konsensa, jeb ja vienprātības, pārējot uz uh, balsošanas uh, metodi un Virknē gadījumu cilvēkiem būs arī jāuzņems personīga atbildība, un tas, manuprāt, jau arī palīdz veidot tādu eiropeiskāku ietvaru un uh, ļauj cilvēkiem ap galdu just, ka viņi rīkojas Eiropas interesēs. Otrakārt, es domāju, ka jā, šeit ir uh, būtiska atšķirība, jo Eiropas Banka iestādē būs pilnvars, kas uh, nebija iepriekš. Un ir jābūt skaidrībai, ka šīs pilnvars ir uh, jāizmanto un ka tās tiks izmantots. Ir uh, pateicoties parlamentam arī trīs jomas, kurās um, iestādēm būs uh, prioritāte attiecībā ar nacionālajiem iestāžu lēmumiem. Uh, Es ceru, ka nebūs vajadzības to izmantot bieži, bet tas fakts vien, ka šīs pilnvaras pastāv, jau dos uh, lielāku varu, lielāku spēku Eiropas perspektīvai, un nebūs vairs šī iespēja nacionālajiem blokiem aizkavēt progresu. Runājot par iespēju par to, ka nacionālās iestādes eh, paceļ kaut kādas bāžas. Es domāju, ka jūs droši vien runājat par eh, šo te fiskālo klauzulu. Svarīgi ir tas, lai šī iestāde darbotos tā, it kā šīs klauzulas nebūtu. Tātad vispirms mums ir jālemj Eiropas interesēs, bet, protams, var būt gadījumi, kurā, kuros eh, dalībvalstis var domāt, ka mēs iejaucamies nacionālajā suverenitātē, un tad ir labi, ka ir šāds instruments institucionālajā ietvarā, kas ļauj dalībvalstīm par šo jautājumu runāt. Un ka ir vesela procedūra, kā šo jautājumu risināt, jo tas padara lietas skaidrākas, lai nebūtu kaut kādas kuluāru sarunas un spiedienu izdarīšana, lai atkāptos no sākotnējā lēmuma. Svarīgi, manuprāt, ir, un parlaments e, izdarīja labu darbu regulā šeit, lai mēs nenonāktu pie secinājuma, ka uzraudzība jau vienmēr ietekmē arī nodokļu jomu. Svarīgi ir tas, e, ka tagad ir ļoti skaidri noteikts pamatots iemesls, tad, lai būtu šāds iemesls nacionālajām bažām, nevis vienkārši nepatika, ka iestāde iejaucas nacionālās uzraudzības jomā, jo tas taču ir tas, kas tā jādara. Paldies, tagad zaļo vārdā Svens Gigots. So, welcome. Jā, arī no savas puses vēlos jūs šeit eh, laipni sveikt. Uh, Pirmkārt, gribu paust, ka es ļoti atbalstu jūsu eiropeisko nostāju, ko jūs ļoti skaidri šeit paudāt. Tas patīkam atšķirās no dažiem citiem, kurus mēs šorīt šeit dzirdējām. Otrakārt, man ļoti interesētu, jūs gribētu savus pilnvars izmantot divās jomās. Pirmkārt, kā jūs grāsaties gādāt par to, lai banku eh, tās Eh, eh, darbības, kas neprādās eh, bilancēs, tiktu uzraudzītas pastāvīgi. Bija šis ēnu banku darbības, kā jūs gādāsiet par to, lai šeit notiktu pilnvērtīga uzraudzība otrkārt? Patērētāju tiesības. Kā jūs gādāsiet, lai bankas uh, sniegt kvalitatīvākus eh, padomus eh, eh, patērētājiem par dažādiem produktiem. Paldies par jautājumu, Gigold kungs. Jā, šie jautājumi tiešām skar divas ļoti delikātas jomas par uh, banku darbībām, kas neprātas bilancē. Uh, tas parāda nespēju konsekventi attiekties pret struktūrētiem finanšu produktiem, un tā ir uzraudzības, tas ir uzraudzības trūkums. Ļoti labi apzinos, ka ir radikāls atšķirības attiecībā uz to, e, kā ar šo jautājumu tiek strādāts dažādās ES dalībvalstīs. tā nav tieši uzraudzības iestāžu atbildības joma, bet es eh, grāmatvedības standartu saprotu tā, ka lielākā daļa šāda aktivitāte vajadzēja konsolidēt un kā tādai pakļaut attiecīgo iestāžu uzraudzībai. Un šeit uzrauga arī var spēlēt savu lomu. Pilnīgi piekrīt, ka um, banku ēnu darbības ir nopietna problēma. G20 jau vienojušies solā novembrī par to, ka šeit ir jānotiek stingrākai uzraudzībai, latiņu bankām jāpaceļ augstāk, riski e, ir nedrīkst tikt pārbīdīt cita, mazāk uzraudzītās finanšu sistēmas eh, jomās jānodrošina, lai būtu vienots skatījums, visaptverošs skatījums uz šo problēmu. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu mūsu iespējās šajā sakarā, es kā vadītājs noteikti, un ja ir krīze, tad eh, likviditātei, banka likviditātei ir svarīga nozīme, eh, konsolidēšana svarīgs jautājums, jārūpējas par to, lai aktivitātes, kas rada sistēmisks risks un var radīt draudz banku stabilitātei, tiktu pakļauts uzraudzībai. Par to jāgādā. Patērētāja aizsardzība svarīga joma. SEPS uh, līdz šim nav strādājuši šajā jomā. Banku uzrauga komiteja Eiropas līmenī. Mums būs valdei jāpiedāvā šeit iespējams darbības, tas būs mans uzdevums, mm, jau tagad var jums savus personīgo vērtējumu par to sniegt. Noteikti ir jomas, kurās komisija jau darbojas, un man interesē arī viņu priekšlikumu šeit postgarantijas schēmas, tas ir viens uh, atbildīga aizdošana, otrs Un ir vēl divas jomas, kurās gribētu redzēt panākumus. Viens ir caurspīdīgums attiecībā uz bankkontiem, īpaši krājkontiem un overdraftu. Es Itālijā esmu redzējis, cik sarežģīti ir efektīvi aizsargāt patērētājs šajā jomā otrs. Papildus juridisko instrumentu uh, radīšanu konfliktu risināšanai starp bankām un patērētēm. Paldies! Atkārtošu, ka uh, tādi slēptie divi jautājumi vienā jautājumā, eh, tas nav pieļaujami. Tāpēc paskālam vēlreiz vārdu nedosim. ECR lūdz, Fordas kundze. Jā, pagājušā vasarā bija šie stres testi, un tas parāda, ka ir tikai 3,6 miljārdi kapitāla uh, Eiropā, bet īrijas bankām 6 mēnešus vēlāk vajadzēja 10 reizes vairāk. Un eh, Bāzels eh, noteikumi attiec uz banku skatā, kā tos Eiropā implementēt, ir daudz grozījumi ierosināt, dažādi izņēmumi tika pieprasīti un bija ļoti kārdinoši. Uh, aizsargāt šeit banku intereses. Kā jūs atjaunosiet uzticēšanos Eiropas bankām, ja katra dalība valsts vēlas uz savām bankām neatiecināt starptautiskos noteikumus? Konkrēti, kāds ir jūsu uzskats par ES tradicionālo izturēšanos, bāzels noteikums atšķaidīt, radot visādus izņēmumus, vai jūs būsiet tas, kurš uh, E, ieņem stingri nostāju pret bankām, kā arī politiķiem šajā jautājumā. E, paldies, Mekārtī kundz, par stres testiem. Es jau uz to norādīju, runājot par iepriekš, vienu jautājumu. Iepriekšējā taisnība. Tās bija arī man diezgan vilšanos sagādāja redzēt, kā tas notika. Bet ir arī zinām iemesli tam, un es domāju, tas korekt un pēc būtu jāmin. Pirmkārt, 6% pirmajā gadā bija stres testa slieksnis, un tagad tas, kas tiek eh, paglāsts, kas tiek dots īrijas bankām, 0,5% Eh, ir daudz lielāks divkāršs. Un šeit tiek arī piemērots dažādas slieksnes, atšķirīgs slieksnes. Ja visi eh, likvīdie līdzekļi tiek zaudēta, tad ir kaut kā jāmēģina šī uzticēšanās atjaunot bankai, bet es piekrītu, ka stres testiem jābūt stingrākiem. Ir jābūt uzraugu starpā savstarpējā kontrolē, lai šī stres tests būtu nopietni. Mēs nevaram paļauties akļu uz dalībvalstu iestādēm, ir jābūt savstarpējai uzraudzībai, lai stres tests būtu nopietni. Pār izņēmumiem es domāju, ka ir pastāv nepieciešamība ņemt vērā zināms Eiropas banku specifikas, piemērojot bazāls noteikumus. Uzskatu, ka Eiropas uzraugi jau veiksmīgi bāzeles sarungaldā dažus šos jautājumus minēja, piemēram, kas attiec uz kapitāla instrumentu tiem attiecībā uz to, ka kooperatīva tīkla likviditāte strādā. Tas jau ir globāla līmenī pacelt šie jautājumi. Mums nāksies to vēl konkretizēt ES likumdošanā. bet kas attiecas uz izņēmumiem un tam līdzīgi. Sebs un arī es esmu līdz šim vienmēr bijis pret nacionāliem šiem izņēmumiem, un mums ir situācija tiešām jālabo. Padomu un arī jūs, es ceru, piekritīsiet regulējušiem tehniskiem standartiem, kas būtu saistoši visā Eiropā. Tas palīdzētu mums mazināt šī, šo nevienlīdzīgos noteikumus attiecībā uz bankām. Paldies, tagad otrs jautājuma rauns un EPP eh, vārdā Karas kungs, Otmārs Karas. Dāmas un kungi, paldies par līdz šim sniegtām atbildēm. Jūs runājat par savām pilnvarām, tajā pat laikā arī par interešu konfliktiem, izaicinājumiem, vienā, vienoto noteikumiem. Gribētu jums jautāt, vai jums pietiek pilnvar izpildīt to, ko jūs tagad, e, pa ko jūs runājat? Ja jūs runājat par vienotiem noteikumiem, kur jums ir nepieciešama pilna harmonizācija? Un šajā kontekstā, kur jums pietrūkst globālu regulējumu, lai Eiropas uzraudzību globālā kontekstā varētu efektīvi veikt? Paldies, Karaskungs, arī par visu jūsu darbu konkrētā kontekstā ar ziemu projektu es to ļoti augstu vērtēju. Vai man ir nepieciešamās pilnvaras, jūs jautājāt? Regulā ir paredzēts diezgan plašs pilnvars, daudz plašāks nekā līdz šim. Un attiecībā uz, uz to, ka es būtu šīs uh, iestādes vadītājs, uh, Arī šeit ir jāpanāk tālāks progress, manuprāt. Bet diez vai man tagad vajadzētu sākt runāt par to, ka vajadzētu plašāks pilnvars, ka man nepietiek pilnvaru, lai panāktu uzlabojums. Regula, lai jāļauj strādāt, cik labi tā var, lai izmantot potenciāli maksimāli. Kas attiec uz vienoto noteikumu kopumu, single rule book, ir noticis zināms darbs attiecībā uz omnibus direktīvu, un šeit ir vairākas jomas, kurā ir vienādi noteikumi, ļaujiet man izmantot šo iespēju sacīt vienu lietu par vienotiem, vienoto noteikumu kopumu. Esmu vienmēr uzskatījis, ka tā uzdevums nav piemērot tos pašus noteikumus visā Eiropā. Jā, regulas tas ir regulējums, tas ir svarīgs jautājums, bet ir runa arī par Eiropas regulējumu. Uh, kontekstā ar nacionālu regulējumu. Bankām gal galā, pildot šos, šo regulējumu, viņas raugās uz nacionālo likumdošanu. Tādēļ mm, šie eiropeiskā likumdošanas būtība netiek tik ļoti saskatīta. Bieži es redzu, ka nacionāla regulatori uh, eh, noveļ vainu uz Brīseli kaut ko, uh, kaut kādas noteikumas, kas rada slogu uh, nozarei. Tāpēc ir skaidri jānodala, kādi noteikumi ir eiropeiski, mm, lai banks to arī skaidri saprast, un tad varbūt papildu noteikumi, kas kādās jomās varbūt ir nepieciešams, ņemot vērā nacionālas likumdošanas vai nacionālas situācijas, tautsēmniecības situācijas specifiku. Eiropas, Eiropeiskām daļām īpaši vajadzētu būt, es domāju, daudz plašākam nekā tas ir šodien. Es savā ievadrunā minēju likviditāti, uzraudzību, atskaitīšanos, tas jau ir diezgan daudz. Un būs arī saistoši standarti uh, uzraugu savstarpēju uzraudzīšanai. Tas nebūs, pietiek, uh, tas nebūs ļoti viegls uzdevums, es domāju, ka man darāmā netrūks. Paldies! Paldies, un tagad es un D grupas vada. Gianni Pitella. Paldies priekšēd. Enrija kungs. Itālijas bankas regulējuma departamenta vadītājs jūs esat bijis, kā tāds viens no galvenajiem amatpersonām. Bāzels komitejā e, un tagad jau mēnešiem ilgi bankas un uzņēmumi ir pievērsuši uzmanību e, jaunā regulējuma iespējamiem potenciāli dramatisko ietekmei fin finanšu tirgu, samaznot īpaši MVU manevru telpu. Kādas jūs domas par to? ko Eiropas banku iestādi varētu darīt, lai negatīvos šos efektus mazinātu. Paldies, Pitēlas kungs. Atvainojiet, bet atbildēšu jums angļu valodā. Apzinos, ka pastāv diezgan liels bažas par Bāzeli 3 noteikumu par mm, tautsaimniecības finansējumu, īpaši MVU finansējumu pieejamību. Karasas ziņojums, ziņojuma projekts attiecībā uz kapitāla finanšu direktīvu diezgan skaidri arī pauž šīs bažas. Diezgan liels darbs paveikts, lai reforma ietekmi novērtētu attiecībā uz bankām, kā arī attiecībā uz finansēm piemību tautsemniecībai. CEBS decembrī uh, ietekmes izvērtējumu diezgan plašu publicēja, kurā bija aptaujāts 24, 246 Eiropas bankas rezultāts tāds. Četru 0,5% minimālā vērtspapīru eh, prasība, buferprasības 7% liekas kopīgi. Un to ņemot vērā šīs Eiropas bankas 2009. gada beigās 219 miljārdu eiro viņiem būtu pietrūkuši. Tā tad nav brīnums, ka ir bāžas pār šo ietekmi. Attiecībā uz tāds finansējumu taut saimniecībai. Bet galvenokārt mēs aplūkojam šeit lielākas bankas. Bāzel 3 pakotnē paredz ilgstošu pārējais periodu, tātad vismaz līdz 2018. gadam ziniem kapitāla instrumentiem pat vēl garāk. Banku pēļņa 2009. gada decembrī bija 96 miljārdi, tātad pielāgošana ir apmēram 3 gadu profitu uh, apjomā, un 2009. gads pēc tam vēl nebija veiksmīgākais bankai, man jāsaka, bankām. Bāzels komiteja cenšas uh, izvērtēt makroekonomisko šo izmaiņu ietekmi, uh, izmantojot makroekonomiskās projekcijas modeļus, kuras arī ba Itālijas banka, Anglijas banka deva savu ieguldījumu to izstrādē. Secinājums ir tāds, ka ar šo pakotni kopīgā ietekme uz IKP būs 0,22% 35 ceturkšņos, kas sekos implementācijai. Tātad izaugsmas samazinājums 0,03% ma, uh, samazinājums izaugsmē. Jūs to salīdziniet attiecībā uz nodarbinātību un IKP 2008. 2009. gadā, kāds bija dramatisks seks, tad jūs redzējat, kāds ir iegums. Uh, Itālijā vien bija vairāk nekā 6% IKP kritums šajos divos gados, kas attiec uz MVU. Saprotu, ka šis jautājums ir diezgan delikāts, jo es, ka, KMU lielā mērā ir atkarīgi no banku kredītiem, dažās valstīs tās tie ir vēl eh, nestabilākā finanšu situācijā, bet es gribētu ātri atgādināt trīs lietas, atvainot, ka tik vēl par to runāju. Pirmkārt, MVU ir paredzēta dažādi atvieglojumi Bāzel e, 3 ietvarā, tas ir apstiprināts, un tad MVU bankas, kas sniedz kredīts MVU uzņēmiem. MVU bankas vismazāk skars šī reforma, un treškārt jaunais regulējums pārēdz banku kapitālu buferu izveidošanu labojos laikos, labojos gados, kas palīdzēs KMU izvairīties no tūlītējām krīzēm, kad ir recesija. Tātad mēs turpināsim tomēr tam sekot, ja būs problēmas ar MVU finansēm, tad mēs tās risināsim īslaicīgi. Kolēģi, mums ir atlikuši četri jautājumi, nebūs laika papildu jautājumiem, un mēs jau esam mazliet iekavējuši, tāpēc lūdzu neuzdodiet dubultus jautājumus. Es nedomāju, ka e, šeit būtu kandidāta vaina, viņš sniedz ļoti pilnīgas atbildes. Nākošais runātājs Valsts Klints no Aldas Senrīkungs. Pēc lielās finanšu krīzes Eiropas Savienības dalība valstis atšķirīgi reaģēja uz savu banku sektoru grūtībām un daži uh, pārņēma bankas valsts, uh, daži ierobežoja kredītus, un rezultāts bija tāds, ka jau tā uh, atšķirīgā situācija dalība valstīs uh, vēl pasliktinājās, un tagad mēs esam vēl tālāk uh, attālināt no tādas vienotas situācijas. Un mans jautājums par to, ka dažās valstīs ir arī pieņemti lēmumi banku nodevas ieviest, kas tiek noteikts pēc dažādiem kritērijiem. Tātad mēs esam vērojam dažādus vēl papildus konkurences kropļojumus pasākums. Jautājums, ko jūs gatavojaties darīt, lai šos pasākumus mazinātu, vājinātu un uh, tuvotos tiešām patiesam vienotiem tirgumu banku sektorā Eiropā. Äh, Grūts jautājums. Yes, different reaction. Tik tiešām atšķirīgas reakcijas no dalībvalstu puses ir bijušas, lai gan man, es gribētu uzteikt äh, komisijas DG konkurences ģenerāla direktorāta darba, nosakot kritērijus valsts atbalstam krīzes laikā, kas vismaz ierobežoja eh, izkliedētību, un ar kuru palīdzību arī nodrošināt to, ka tajās paketēs, kas piedāvāja dalībvalstis, bija arī uh, E, pamudinājumi izkļūšanai no krīzes un maksimāli īsā laikā atjaunot konkurētspējīgas notiekumus vienotajā tirgu. Jūs pieminēt banku e, nodokli un e, Eiropas banku autoritātes izveidošanas regulējumu. Jūs zināt, ka šai autoritātei būs jāsniedz savs debums attiecīgajā jomā, un komisija ir piedāvājusi oktobrī savu ziņojumu un darba dokuments janvāra sākumā par krīzes situācijas atrisināšanu. Un es domāju, ka ir ļoti noderīgi un tālajoši ieteikumi šajos dokumentos. Viens no tiem ir tāds, ka bankas eh, sniedz savu ieguldījumu uh, E, krīzes atrisināšanas fondos, iespējams tiek izveidots Eiropas mēroga krīzes atrisināšanas fonds. Šīts, šāds priekšlikums ir izskanējis arī šajā komitejā, manuprāt. Ferreiras kundzes ziņojumus um, pasvītroja tieši šo aspektu. Un, manuprāt, ir vairāk iemesli, lai bankas um, norādītos ex ante fondus, kas eh, būtu piemērojami krīzes eh, situācijās. Es tas varētu piešķirt eh, uzraugošajai iestādēji lielāku manevrēšanas telpu, lai izvairītos no nodokļu maksātāju naudas apdraudēšanas. Tajā pašā laikā es gribu norādīt, ka mums ir E, jāizprot, kā tad izskatīsies visaptveroša pakete, jo no vienas puses mēs esam ļoti stingri ar kapitāla prasībām. E, va, G20 dokumenti parāds to, ka ir jānoliek, jāparedz papildus instrumenti, jāparedz papildus absorpcijas kapacitātes. Tāpat arī bankām ir uh, Eh, jāiegulda zināma daļa eh, krīzes atrisināšanas fondā saskaņā ar to pašu paraugu, kas eh, palīdz mums aprēķināt kapitāla izmaksas. Bet mums ir jāapzinās, ka tad, kad visa pakete jau ir sagatavot un darbojas, tad jāpārliecinās, lai visi pasākumi būtu proporcionāli un ar pozitīvu ieteikumu. Paldies! Eh, trešajā eh, kārtā to tautas partijas Alfredo Moro. Moro kungs. Paldies! Eh, vēlos pateikties par šo ļoti proeiropeisko redzējumu. Eiropa pas banku uzraudzības eh, iestādēji. Un es ceru, ka šajā brīdī jau mēs varam teikt, ka krīze ir mums aiz muguras. Un ja mums šāda a, eh, autoritāte būtu bijusi krīze iestājoties, kā jūs būtu rīkojušies? Grazie, onorevole Mauro. Eh, Paldies, Mauro kungs. Beh, insomma, diciamo, innanzitutto vorrei dire... Teiksim, Vispirms vēlos norādīt, ka ceps, labi, es pāriešu uz angļu valodu. Cīda. Gribētu teikt, ka ceps ir strādājis vairākās jomās, kas ir regulatī, regulatīvu um, korekci, korektīvu darbību pamatā, un mēs šobrīd skatāmies dažādas iespējas eh, dalībvalstīs. Es atceros jau tādas tika, tika izstrādāt 2005. gadā. Mēs strādājam arī pie likviditātes. Diemžēl attiecīgajā situācijā bija nepieciešams zināms laiks, lai nonāktu pie secinājuma, jo uh, kā es sacīju, mēs bijām konsensus eh, režīmā un nevarējām pietiekami ātri strādāt. Bet šobrīd mums, eh, ņemot vērā vadlīnijas likviditātes ziņā, lielākā daļa Eiropas banku jau strādā jaunās reformas virzienā. Taču ir jomas, kurās mums būtu jādara vairāk, ja, e, un kurās mēs būtu varējuši arī vairāk izdarīt, ja EBA jau būtu bijusi izveidota. Piemēram, gribu tagad pieminēt atbildi um, uz Gīgaldu kungu uzdoto jautājumu. Būtu bijis ļoti labi, ja EBA dot iespēju izprast atšķirības starp grupām, izturēšanos starp grupām ziņā un veidot homogēnu šo izturēšanos. Tāpat arī redzot to, ka vairākās valstīs eh, finanšu starpnieki dara to pašu, ko eh, eh, ka, to, tādu pašu, tādu darbu, kas vienās valstīs tika regulēts, citās ne. Uh, Un šāda situācijas novēršana varētu būt bijusi savulaiku ļoti, ļoti pozitīva. Bet arī jāapzinās, cik nozīmīgi rīkoties ārkārtas situācijā. Piemēram, tad, kad saprājuma krīzes iesākās un nebija pietiekami daudz konsensus, lai varētu veikt pilnīgu izmeklēšanu, izpētes darbu par ekspozīciju riskam no Eiropas banku puses, un, manuprāt, tas savulaik būtu bijis ļoti noderīgi. Tālāk, vēl viens iespējams rīks ir informācijas apmaiņa starp uzraugošajām iestādēm. Tas būtu bijis ļoti noderīgi. Paldies! Mums ir divi jautājumi. Nākamu uzdod sociāla demokrāti un to uzdod Elīza Ferreira. Uh, Paldies! E, e, bija ļoti nozīmīgi jūs uzklausīt, un mans temats ir jautāts ar tēmatu, kuru jūs jau pieminējat, bet pie kuras gribētu, lai jūs atgrieztos vēl konkrēti. Jautājums par sistēmu, bankrotiem un sistēmiskiem riskiem Eiropā. Uh, Un šeit Amerikas risinājums šķiet jau darbojas kādu laiku. Savukārt eh, situācija, ko mēs piedzīvojam šeit, šodien ir tīpaši ņemot vērā izmaksas, kas tiek uzliktas nodiek, nodokļu maksātājiem, pieprasa skā ātru eiropeisku reakciju. Tā skaitā no mūsu Eiropas deputātu puses. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, kāda loma jūs prāt institūcijai, kurā jūs visdrīzāk tiksiet apstiprināts amatā. Kāda loma būtu šai institūcijai, lai izveidotu e- Eiropas dimensiju, Eiropas risinājumu krī, sistēmiskās krīzes pārvaldībā? Jo jūs sacījāt jau, ka ir vairāki šobrīd nacionālie projekti un e, mēs varētu nonākt situācijā, ka nevaram risinājumu piemērot, jo, jo jau nacionālās valsts būtu piemērojuši savus risinājumus. Paldies! Manuprāt, tas ir būtisks jautājums. Es domāju, ka šāda autoritāte nekad nevar atrast uh, tie situācija, kurā nav izvēles, kurā tie saskars ar sistēmisko institūcijas. Uh, uh, Eh, institu, eh, sistēmisku eh, sistēmisku risku vai pat sistēmisku katastrofu. Tāpēc, kā jau es domāju, sacīju iepriekšējā atbildē, komisija ir sagatavojusi ļoti saprātīgu priekšlikumu. Ir nepieciešams svars iestādēji šādai autoritātei sadalīt banku aktivitātes, piemēram, lai pārceltu tos aktīvus un pasīvus, e, kuriem ir nepieciešams nodrošināt turpinātību, kuru zaudēšana varētu iztaisīt, e, varētu nodarīt e, zaudējumus ieguldītājiem, varētu novest pie sistēmiskiem riskiem kamēr iespējams varētu tikt likvidēta pārējā bankas sadaļa. Tāpēc e, ir nepieciešama maksimāla harmonizācija tajos rīkos, kas iet, ir ietilpst nacionālo iestāžu rīcībā, lai varētu novērst šos riskus. Tālāk e, viens no jautājumiem, kur pieminēja komisija, vai uzraugi vai citas iestādes strādāt pie šie jautājumiem. Es domāju, uzraugošā iestāde ir ļoti nozīmīgu lomu. Tās parasti zina, kādā situācijā ir bankas un var nākt klajā ar, ar vislabākajiem tehniskajiem risinājumiem krīzes atrisināšanai. Un tādējādi es ceru, ka komisijas piedāvātajā likumdošanā līdz vasarai, kādu, kādu mēs varam sagaidīt, ka ebai tiek piešķirta tās nozīmīgā loma, it īpaši pārskatot agrīnās iesaistīšanās rīkus. 136. pants, kas to norāda, būtu izšķirīgs, jo tas ir pants arī, kas ir saistāms ar 18. pantu eh, regulējumā par eh, ārkārtas situācijām, jo šādā ārkārtas situācijā banka autoritāte var aktivizēt eh, nepieciešamos uh, E, nepieciešamos iesaistīšanās rīkus. Paldies, e, paldies. Un pēdējo jautājumu uzdod mūsu vicepriekšstājotājs e, Jose Marfils Garcija Margaļo. Paldies, atkārtošu gandrīz vai nē, bet saistīšu jautājumu ar Elīzes Ferēru uzdoto. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams vienots Eiropas režīms pārobežu bankām? un attīstu tālāk jautājumu. Vai jūs domājat, ka ir nepieciešami regulatīvi standarti šādām struktūrām, vai jūs domājat, ka ir nepieciešams īpaša Eiropas uzraudzība šādām struktūrām, vai ir nepieciešams īpašs uh, atrisināšanas mehānisms, un vai ir nepieciešams veidots eh, st eh, stabilitātes fonds, kas ir atšķirīgs no nacionālajiem fondiem, šīm uh, ļoti lielajām pārrobežu bankām. Thank you, Mr. Mr. Paldies, Garsija Margajokungs. Un paldies eh, par eh, šo definējumu, kas noteikti stiprinās eba lomu. Katrā ziņā Eiropas parlamenta apstiprinātajā ziņojumā tika paredzēts piešķirt lielāku lomu EBA pārobežu grupu uzraudzībā. Tas attiecas arī uz e, banku problēmu atrisināšanas struktūru un, piemēram, pārobežu krīzes gadījumā bet es domāju, ka regula nebija tik tālajoša. Un gadījumā, ja esmu apstiprināts amatā, tad regulējums noteiks eh, man darba apjomu. Tomēr mm, ir vajadzība pēc vienotiem noteikumiem, eh, kā nacionālajiem regulātoriem vajadzētu risināt krīzes situāciju Un arī ir nepieciešams sav, eh, dot iespēju savvārt teikt Eiropas banku autoritātei, kā arī attiecīgi rīkoties, ja izceļas kādas konfliktējošas situācijas starp nacionāliem um, regulējošām iestādēm, kā atrisināt bankas krīzi. Es sagaidu to, ka um, arī Eiropas banku autoritāte piedalītos šajā sanāksmē un palīdzētu sakārtot, atrisināt domstarpības un saskaņot viedokļus. Un ja notiek virzība uz kādu e, Eiropas mēroga krīzes atrisināšanas fondu, ko principā es atbalstu, tad Eiropas banku autoritātes loma būtu ļoti es varētu teikt, izšķirīga, lai līdzekļi šajā fondā tiktu izmantot Eiropas pilsoņu vislabākajās interesēs. Paldies! un paldies par visaptvarošajām izsmeļošajām atbildēm. Baidos, ka mums vairs nav laika iekļaut vairāk papildu jautājumu. Mēs uzklausījām ļoti daudz dubultu jautājumu. Un tādajādi mēs esam pabeiguši šo uzklausīšanu, pēc kuras mums sekos diskusija aizslēgtām durvīm, kas ir paredzēta tikai Eh, ekon komitejas locekļiem. Tādējādi lūdzu tie, kuri nav ekon locekļi, zāli atstāt. I, I think this is an opportunity for some quick group